Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Pentru prima parte a acestei reuniuni. Es jūs sveicu mūsu komitejas sanāksmē. Laipni lūgti. Man ir tas gods uh, vadīt debates šīs sanāksmes pirmajā daļā, jo mūsu priekšsēdētājs nedaudz aizkavēsies. Tātad pirmais jautājums darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana. Eiropas Tautas partija ir lūgusi uh, noņemt piekto punktu no darba kārtības. Te ir runa par mutiskā jautājuma pieņemšanu. Mutiskais jautājums par Brazīlijas lielapgaļas importu. Šo tēmu izskatīs uh, koordinātori pēc mūsu tagadējās sanāksmes. Man ir tas gods jums sniegt informāciju, ka padomi ir apspriedusies ar parlamentu saistībā ar jaunu komisijas priekšlikumu, ar ko groza Pasaules tirzniecības organizācijas e, noteikums, bet uh, padome gribētu, lai šis jautājums tiktu izskatīts steidzamā kārtā. Un es gribētu Uh, šo jautājumu iekļaut darba kārtībā viedokļu apmaiņai. Un 19. oktobrī Strasbūrā notieks ārkārtas sēde par šo jautājumu. Ja deputāti piekrīt, tad ar šīm izmaiņām tad uh, darba kārtība tiek pieņemta. Un tīri informācijas labad, man jāsaka, ka visas valodas tiek uh, sakta šai sēdē, un mūsu sanāksme arī tiek pārraidīta internetā. Nākošais darba kārtības jautājums - ilgspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana - SOKO projekts. De înțelegere a interacțiunii între Šis, eh, šī projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp lauksaimniecības praksi un eh, tātad eh, sapratni par to, ka lauksaimniecības praksne ir saistīts ar augsnes saglabāšanu, novērtēt pašreizējos, pašreizējo tiesību aktu trūkumus un arī sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem. Es gribu sveikt e, eh, Geju kungu, kas ir no Seviļas institūta, un es arī sveicu Montara Lēvelas kungu, kas nāk no P izpētes institūta, un viņš mums sniegs informāciju par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauksnes saglabāšanu par šo projektu. Lūdzu, vārds jums! Thank you, Mr. Paldies, priekšstādātāji. Mani sauc Luka Montanarella un kopā ar savu kolēģi Gai Kungu mēs jums sniegsim informāciju par eh, mūsu projektu ilgspējīgi lauksainiec un augstu saglabāšanu. To izstrādāja divi kopīgās pētniecības centri. Viens tā tad bija saistīts ar ilgspējīgu attīstību un otrs ar perspektīvām tehnoloģijām. Un uh, Geigungs strādā šajā institūtā. Un vispirms eh, es stāstīšu pats un pēc tam vārdu došu secinājumu daļā savam kolēģim. Šī projekta mērķis ir risināt problēmu, augstnes saglabāšu problēmu Eiropā. Un te arī tika izskatīta pašreizējā situācija Eiropā šai ziņā un arī dažādas lauksaimniecības prakses. Tad es pavisam īsi jums sniegšu pārskatu, kāda ir pašreizējā situācija augsnes saglabāšanā Eiropā saistībā ar soka projektu. Būs īss pārskats, kādi ir šie rezultāti un kādas uh, arī ir uh, pašreizējās lauksaimniecības prakses. Un tad uh, Vārdu došu savam kolēģim. Uh, viņš sniegs informāciju par uh, pienācīgām attiecīgām politikām, kas varētu uzlabot augsnes saglabāšanu. Tad kāda ir pašreizējā situācija augsnes uh, iziršanā Eiropā? Šo uh, ziņojumu pasūtīja 2006. gadā lauksaimniecības lauka attīstības komisija, un eh, tad arī tika izstrādāta stratēģija, un tika identificēti tie procesi, kas eh, rāda lielākā vai mazākā mērā augsnes degradēšanos. Un skaidrs, ka saistībā ar lauksaimniecības praksi uh, E, tiek izraisīta erozija, tad vēl arī dabas faktori, tādi kā ūdens un vējš. Un, um, ir arī citi proķi, procesi, kas ir saistīti ar lauksaimniecību. Tieši vai netieši, piemēram, piesātināšanās ar sāli vai ar sodu. Un tas īpaši saistīts ar infrastruktūru, mājokļu veidošanu, uh, Un mēs zinām, ka tādā veidā tiek paņemts no ļoti labas uh, zemes, ko varētu izmantot lauksaimniecībā. Un eh, vēl, protams, arī ir zemes piesārņošana un zemes nogrūma, kas arī apdrauda, apdraud cilvēku dzīvi. Un tas tā tad Eiropai ir ļoti svarīgs faktors. Un tātad šajā apvienotajā projektā uh, mēs izskatījām ne visus projektus, bet tos pro, eh, procesus, kas saistīti ar lauksaimniecību. Tātad eh, eh, zemes blīvuma dažādas stadijas, piesārņojums, erozija. Protams, ka Eiropā situācija ar augsnes um, noplicināšanos nav visur vienāda. Ir valsts, kur tā, tas ir vairāk vērojams, ir valstis, kur mazāk. Mums vajadzēja to iekļaut kartē, un līdz, līdz ar to mēs arī paskatījām, kāda ir, um, kāda ir situācija Eiropā. Te jūs redzat um, uz kartes atzīmētas. Uh, tās zonas Eiropā, kur vairāk erozijai pakļau, kas ir erozijai pakļautas um, ūdens iespaidā. Un šis projekts arī uh, novērtēja, kāds ir pies, uh, kāda ir situācija ar oglekļi augsnē. Vispirms mēs pārskat, izskatījām tā tikai lauksamniecēm 30 cm dziļumā. Te jūs redzat ka ir zināms, ka jo augstāk, e, augstākā klimatā e, augsnē ir vairāk sastopams ogleklis un e, savukārt dienvidu rajonos e, oglekļa sastāvs augsnē ir zemāks. Bet kas mums bija svarīgi, ir, bija novērot, kādi ir šie procesi, kas iespaido uh, e, oglek, organisko oglekļu. Uh, e, ir ap, apmēram 70 gigatonas eh, organiskā oglekļa visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja jūs pajaugāties uz šo eh, attēlu, jūs redzat, ka mēs sākam no nomināliem eh, simtos, tad nākošais, tātad tas izpaužas, te izpaužas stabilais, dabīgais, organisko augšņu stāvoklis, un tad ir organiskā oglekļa mineralizācija, tas nozīmē, ka viņš aiziet gaisā, un ja jūs neesat pātrinājuši erozijas procesu, tad augsnes stāvoklis ir daudz maz stabils. Un tad mums bija jāidentificē, kādas tehnikas mēs varam izmantot vai kādas Eiropā iespējams jau tiek izmantotas, lai Eh, dabīgā oglekļa līmenis atgrieztos savā normālajā dabīgajā eh, līmenī, un arī mums bija jāizvērtē, kurš tad būtu tas optimālais līmenis un kā varbūt paaugstināt šo dabīgā oglekļa līmeni. Un šis projekts arī izskatīja uh, lauksaimniecības praksi. Pirmkārt tā bija uh, samazināt zemes apstrādi vai iespējams vispār zemes apstrādes trūkums un tādā veidā arī tiek, uh, netiek iespaidots uh, dabīgā oglekļa līmenis. Un uh, arī šī um, augsnes apstrāde ar, um, ar virsaugiem. Un tad daudz uh, mēs izskatījām Um, arī tāda praksa, kā piemēram sekārta, uh, sekārts veidošana virsaugi, augseka. Un mēs izskatījām arī uh, dabas infrastruktūru, piemēram, uh, kas ir vērstas uz um, saglabāšanu, augsnes saglabāšanu. Un tas saistīts arī ar mežu un ar pļāvām. Uh, Un mēs to paskatījām no ekonomiskā viedokļa un arī kāda būtu trūkuma šīm praksēm. Būtībā mēs uh, pievērsāmies saglabāšanas lauksaimniecībai, kur, kā zināms, ir savi labumi. Protams, pirmkārt tādā veidā tiek uh, saglabāti, um, e, saglabāts dabīgais uh, oglekļa līmenis, bet tas arī iespējams dārgāk izmaksā lauksaimniekiem. Zaļo tādu organisko lauksaimniecību mēs izskatījām no tā viedokļa, ka netiek izmantoti, netiek izmantotas ķimikālijas un eh, tādā veidā arī cilvēki, lauksaimnieki ieņem konkrētu savu eh, tirgus nišu bet viņiem arī līdz ar to ir mazāka produkcija, tāpēc, ka viņi lieto visādas pesticīdus. Un, eh, protams, mēs atklājām vairākus problemātiskus aspektus, kā, piemēram, eh, to, ka tās ir sarežģītas eh, um, tehnoloģijas, un, protams, arī pielāgošanās vietējai situācijai, un tur katrā Eiropas valstī ir sava situācija. Tātad projekts izskatīja arī šo izmaiņu efektivitāti, un mēs arī pārskatījām pilota zonas, izskatījām, kādi ir rezultāti. Un ļoti bieži rezultāti Eh, izman, eh, rezultāti mainot eh, tehnoloģijas uz augsnes audzējošākām ir sliktāki, tātad zemes ražīgums ir mazāks sākotnēji. Protams, ilgtermiņā ir novērojama zemes raž, ražošanas uzlabošanās un arī konkrētajai lauksaimniecības sistēmai ir lielāki ieņēmumi. Uh, te mēs izskatījām dažādas saimniekošanas prakses, es te sīki nevaru stāstīt, mums tam nav laika. Te ir agro mežsaimniecība, terašu veidošana, aizsarga joslu veidošana un visā Eiropā. Un dažas no šīm praksēm sekmē Uh, augsnes saglabāšanu. Dažas no šīm praksēm ir tradicionāls, piemēram, terašu veidošana, īpaši tā ir izplatīta vidusjūras reģionu valstīs. Un nobeigumā, protams, ka šī, rezulta, šī projekta rezultāti e, parādīja, ka ir vairākas e, pieejas, kuras var tikt izmantot, lai, var tikt izmantotas, lai saglabātu augsnes saglabāšanu. Uh, dažādas tehnikas, eh, tām ir gan savas pozitīvās, gan negatīvās puses. Turklāt jāņem vērā arī konkrētie apstākļi katrā eh, Eiropas valstī reģionā. Nav, nav vienas panacējas atbildes visai Eiropai. Ir arī uh, daudzsološa tehnoloģija, kurā varētu pie, piemērot taču. Uh, tu tā prasa daudz ieguldījumu. Un, protams, jāņem vērā, ka konverģents periods ir visnotaļ garš, līdz tiešām atmaksājas uz šie ieguldījumi. Un tagad mans kolēģis jums sniegs secinājumus. Uh, this, um... Uh, turpinot uh, tikko teikto, mēs uh, izskatījām arī politisko vidi Protams, ja mēs domājam par vīdes situācijas uzlabošanos, mums ir jāatrod arī daži atsaucas punkti. Mums vajadzētu noteikt tādu kā references līmeni, kas visiem ir obligāts. Taču, jebkurā gadījumā, ja visiem ir jācenšas panākt labāki rezultāti to var atainot arī mūsu veiktajos pasākumos. Šis atsaucas līmenis ir obligātais, tātad kas ir jāizpilda visiem. Ja mēs ejam vēl tālāk, tad mēs varētu ieviest stimulus. Piemēram, tie varētu būt maksājumi, vai arī dažādi cita veida stimuli. Mēs nedrīkstam darboties tikai ar izpratnes veicināšanas kampaņām, bet, protams, tās ir ļoti svarīgas. Mums ir jāinformē cilvēki par uh, to, ko viņi varētu darīt. Tātad mēs izpētījām pieejamo politiku. Ja mēs skatāmies uz lauksaimniecības politiku, tā būtu kopējā lauksaimniecības politika. Šeit obligātajā līmenī galvenais ir savstarpējā atbilstība. Ir arī vadības prasības, tās ietver likumdošanā noteiktās prasības. Tās, protams, tiek ieviestas daudz spēcīgāk, ņemot vērā šo savstarpēju atbilstību. Tāpat ir arī jānodrošina, lai augsne, uh, eh, lauksaimniecībā izmantojama augsne atbilstu vides prasībām. Šeit ir runa par uh, augsnes eroziju, par uh, organisko vielu samazināšanos augsnē un citām jomām. Šī tas viss ir skaidri noteikts kopējā lauksaimniecības politikā. Ja mēs ejam vēl tālāk, tad te ir paredzēti arī eh, dažādi vides pasākumi. Šie pasākumi attiecas uz konkrētām eh, zemnieku saimniecībām konkrētās valstīs. ja mēs runājam par politiskajiem pasākumiem, tad eh, šeit ir dažādas jomas, kas ir savstarpēji saistītas. Daudzas likumdošanā noteiktās prasības ir saistītas ar konkrēto valstu likumos paredzētajiem pasākumiem. Tas nozīmē, ka um, ir redzama saikne arī ar augsnes aizsardzību. Kā jau es minēju, pašā sākumā mums ir mērķi, kas ir saistīti ar eroziju un tā tālāk malā mums ir eh, dažādas lauksaimniecības prakses un lauksaimniecības sistēmas, kas tiek izskatītas. Un ja mēs eh, paskatāmies uz to, kura politika tad atbalsta šos pasākumus, tad mēs redzam, ka te ir runa par vidas apstākļiem, kas aptver vairākas jomas. Te mēs varam paskatīties arī uz jau pieejamām programmām, un eh, tā būtu jau minētās augstas aizsardzības programma. Šīs tiešās saiknes jau ir iekļautas eh, politikas pasākumos, kas ir pieejami. Tādējādi lauksaimnieki var redzēt, eh, kādi pasākumi ir viņiem pieejami. Vietējā līmenī ir ļoti būtiski paskatīties, kā eh, šie pasākumi tiek realizēti. Mēs esam veikuši desmit praktiskus pētījumus Eiropas Savienībā dažādās valstīs, gan uh, rietumu daļā, gan dienvidu daļā, gan ziemeļu daļā Eiropas Savienībā. Ko tad mēs atklājām šajos uh, pētījumos? Lauksamnieki, protams, apzinās, kāda ir viņu izaicinājumi, taču attiecībā uz augsnes saglabāšanu lauksaimnieki neuzskata, ka šie pasākumi būtu pietiekami svarīgi. Viņi uzskata, ka tā ir problēma, bet šī problēma nav pietiekami aktuāla. Tas nozīmē, ka e, šie lauksamnieki veic dažādus pasākumus, bet tie tieši neietekmē augsnes saglabāšanu. Te ir arī runa par tehniku. Bieži vien zemniekiem nav piemā aprīkojuma, tāpat arī viņiem nav vajadzīgās informācijas. Līdz ar to netiek ieviesta prakse, kas potenciāli varētu būt ļoti izdevīga. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs tāds kā mikslis. Mums ir vajadzīgi gan normatīvajos aktos noteiktie pasākumi, gan arī dažādi stimulēšanas pasākumi. Ir jācenšas eh, domāt par to, lai šie pasākumi tiktu realizēti pietiekami efektīvi. Ja mēs runājam par pilnīgu novērtējumu, kā tad šī politika ietekmē augsnes saglabāšanos, ir ļoti grūti pateikt, kā īsti Eiropas Savienības politika ietekmē augsnes saglabāšanos, augsnes saglabāšanu visā Eiropā. Patiešām grūti šeit redzēt konkrētu tiešu saikni. Ja mēs paskatāmies plašākā mērogā, tad mēs redzam, ka ir pieejami dažādi politikas pasākumi. Īsnībā šie pasākumi ir pietiekami adekvāti. Ja mēs paskatāmies detalizētāk, tad šī, pas, šo pasākumu realizācija ne, nevienmēr ir pietiekami efektīva. Savstarpēja atbilstība ir ļāvusi noteikt kopējos atsaucas līmeņus. Tātad ir konkrēts līmenis, kas visiem ir jāsasniedz. Tas ir tāds kā pamatlīmenis, tas ir minimālais standarts, kas visiem jāizpilda. pārējais posms vēl ar vienu ir viens no svarīgākajiem. Mums vajadzētu palīdzēt šajā pārējais periodā no vienas lauksainiecības sistēmas uz otru. Tad šajā pārējais posmā tiek ieviesti visvairāk pasākumu. Šeit informēšana ir ļoti būtiska, taču tas nav vienīgais pasākums, ko varētu veikt. Šeit trūkst koordinācijas, ir vajadzīga koordinācija ar citiem vides mērķiem. Ir vajadzīga visaptverošāka pieeja. Valstu līmenī šādu pasākumu nav tik daudz. Informācijas izplatīšana ir ļoti būtiska. Šo projektu uzsāka Eiropas parlaments, īpaši jāpiemina Lefola kungs. Vēlāk šo projektu koordinēja tādā kā pētniecības līmenī. Mēs veicām pētniecības darbu, un eh, lauksamniecības ģenerāldirektorāts arī darbojās pie šī projekta. Mums bija vairāki, vairāki semināri, kuros mēs iesaistījām vairākas interesētās puses. Mēs veicām arī uh, praktiskus pētījumus. Tātad pieminējošos desmit uh, prakses pētījumus Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir veikti divi plašāki pētījumi. Šie pētījumi ir uh, ielādēti internetā 15 tūkstoši reizes. Tas nozīmē, ka interese ir patiešām liela. Mums ir bijuši arī daudzi citi dažādi veida pasākumi. Mēs esam nodrošinājuši tulkumu arī visās valodās. Versijas Dienvidu Eiropas valodās tika ielādētas vairāk nekā citas versijas. Īpaši jāpiemina spāņu, portugāļu un itāļu valodas varianti, tie tika ielādēti visvairāk. Šajos uh, faktu lapās ir pieejama informācija, un šīs faktu lapas var ielādēt internetā, tās ir atrodamas mūsu mājaslapā. Tā ir ļoti vienkārši saprotama informācija, tās ir apmēram četras lapas par katru šeit pieminēto tematu. Tiek apskatītas dažādas projekta daļas. Tas būtu mūsu uzstāšanās nobeigums, un vēlētos pateikties par jūsu uzmanību. Eh, Le Foll ha chiesto la parola. Paldies, eh, Lekfor. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies abiem komisijas pārstāvjiem, kuri mums sniedz informāciju par šo projektu. Vispirms es gribētu sacīt, ka tā bija Eiropas parlamenta iniciatīva. Es un Katrīna Gikai Mēs vēlējāmies sa sagatavot jauno lauksaimniecības prakšu izvērtējumu Eiropā. Un, kā jau tika sacīts, te ir runa par augšnes saglabāšanu. Mēs zinām, ka Eiropā, tāpat kā visā pasaulē, augsne noplīcinās. Es sacīju ko saviem kolēģiem, ņemiet vērā, ka vis, vis, uz visas planētas. Eh, tā eh, augsnes, augsnes daļa, kas tiek izmaino, izmantot lauksaimniecībā, ir 30 centimetri. Es gribu, lai mēs saprotam, ko tas īsti nozīmē. Tā tad augsnes saglabāšana ir saistīta ar šiem ierobežojumiem. Un tas ir labi jāizskaidro vienalga, vai jūs būtu atkarībā no tā, vai jūs esat ziemeļos vai Eiropas dienvidos, ir dažādi, dažādi eh, augsnes eh, noplicināšanas eh, līmeņi. Un tas ir saistīts ar klimatu, bet arī ar lauksaimniecības tehniku, kas tātad ar praksi, kas arī var noplicināt augsni. Tātad vispirms mums e, globālā perspektīvā ir jāpaskatās, kādas ir prakses un kā tās ietekmē augsnes noplicināšanos, un otrkārt mums ir jāuzsver, ka ir svarīgi saglabāt augsni. Svarīgi, lai augsnē būtu organiskais ogleklis un arī dabīgās Eh, arī, lai saglabātos augu, augu daļiņas. Šodien organiskās vielas. Šodien augsnē ir 70 miljārdi tonu oglekļa. Tad vispirms mums ir jāizvairās no, jāpanāk, lai zeme netiktu noplecināta, Un otrkārt ir jāsniedz informācija par to lauksaimniecības praksu, to tehniku, kas var sekmēt augsnes saglabāšanu. Un te mēs varam runāt par bioloģisko jeb organisko praksi, tehnoloģiju. Un otra, otrs novirziens ir šī saglabāšanas prakse. Ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad mēs izējām no augsnes saglabāšanas principa, tad mēs nonākam pie tādas prakses, kas mums ļauj atbildēt uz jautājumu, kāda rīt būs ilgspējīgā lauksaimniecība. Ko darīt, lai lauksaimniecība reizē nestu augļus un būtu arī ekoloģiskā ziņā labvēlīga? Te ir tā tad runa par ilgspējīgo attīstību. Un Eiropas parlamentam ir jā, jāņem vērā šis aspekts. Tātad tagad ir jāķers pie darba un jāsniedz konkrēti risinājumi, jo īpaši lauksaimniekiem, jo, kā jau tik sacīts, lauksaimnieki apzinās tos izaicinājums, ar kuriem viņiem jāsaskars. Tātad izskatot šo politiku, lauksaimniecības politiku, mēs atroda, mums jāatrod tāda risinājuma, kas ir gan ekonomiski izdevīgi, gan ekoloģiski saprātīgi. Un ar laiku, kad mēs būsim integrējuši jaunās tehnikas, jaunās prakses lauksaimniecībā, mums ļaus arī sasniegt tādu zemes um, produktivitāti, kāda ir pat laban ar vecajām tehnikām. Un tad mēs būsim sasnieguši ilgspējīgo lauksaimniecību. Un jāņem vērā, ka gan parlamentā, gan Eiropas komisijā mums šie lauksaimniecības un vides, vides uh, jautājumi ir jāskat globāli. Mums nevajag eh, runāt te par ūdens direktīvu, par pesticīdu direktīvu, par visādām citām direktīvām. Katreiz, kad ir eh, kāda direktīva, rodas problēma. Mums ir jāraugās uz kopskatu. Mēs tikai tā varam atrisināt šo problēmu. Mēs tātad izējam no augsnes saglabāšanas principa, un tas mūs novad pie jaunām lauksaimniecības praksēm, kas mums sniegs vispārēju labumu visās jomās. Tātad šai pieejai jābūt gan konceptuālai, gan tādai, kas ņem vērā arī konkrēto situāciju konkrētajā reģionā. Un tādā veidā mēs varam atbildēt uz jautājumu, kā var panākt, lai lauksēmniecības nā, nākotne būtu tāda, ka gan cilvēki būtu pēduši, gan arī šī lauksaimniecība būtu ilgspējīga. Tas, tas bija tas, ko es gribēju sacīt. Katrā ziņā liels paldies! Es gribu no sirds pateikties visiem, kas strādāja šajā projektā. Liels paldies! Paldies, Stefan! Es domāju, ka tiešām nākotnes uh, lauksaimniecībai Eiropā tas būs ļoti svarīgi. Hoislinkungs, lūdzu, Martin. Jā, es vēlētos pateikties komisijai par šo ziņojumu. Es domāju, ka šīs temats ir ļoti steidzams, ja mēs paskatāmies uz pašreizējo situāciju. Galu galā daudzos reģionos eh, ir tāds bīstamības potenciāls. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pievērsties šim jautājumam. Bieži vien augstnes aizsardzība tiek tā kā nobloķēta. Es domāju, ka mums vajadzētu izvirzīt šo jautājumu par prioritāro. Galu galā tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā arī klimata pārmaiņas. Eh, klimata pārmaiņu jautājums noteikti arī eh, padarīs eh, šo jautājumu par prioritārāku. Tieši tāpēc to mums vajadzētu iekļaut mūsu darbu kārtībā. Man ir daži jautājumi. Jūs teicāt, ka minimāla augsnes apstrāde būtu viens no risinājumiem. Tā jau varētu būt, bet praksē esmu novērojis, ka ar minimālu augsnes apstrādi bieži vien tiek intensīvi izmantoties ķemikālijas. Tas nozīmē, ka uh, tiek izmantot dažādi pesticīdi. Es nezinu, vai mēs eh, tādējādi eh, sasniegsim mūsu mērķi. Galu galā mēs tādējādi varam izra izraisīt kaitējumu citās jomās. Jūs teicāt ekoloģiskā lauksaimniecība. Protams, tā varētu būt atbilde. Bet ir visai grūti pieprasīt, lai visi apstrādātu zemi lauk, eh, ekoloģiski. Jūs neminējāt eh, ciparus. Es gribētu zināt, kā. Kādā veidā mēs varētu saglabāt tās zaļās platības? Tās ir vajadzīgas daudzos reģionos, un šeit ir saistība arī ar piena ražošanu. Bieži vien šīs e, zaļās platības tiek izjauktas, e, tiek e, apstrādāt, tās tiek apstrādātas, lai stādītu kukurūzu. Jūs teicāt, savstarpēja atbalstība nodrošinātu, lai daudzās, daudzos reģionos tiktu nodrošināta pareiza lauksaimniecība. Es nezinu, vai pašreizējā savstarpējā atbilstība tiešām ļautu mums panākt visus mūsu mērķus. Es domāju, ka to vajadzētu ieviest daudz reālāk. Paldies, Mārtiņam. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādētāji. Man tiešām ir jāatvainojās, es ierados nedaudz par vēlu. Uh, mans, mana lidmašīna nokavējās, tāpēc es nevarēju dzirdēt visu šo uzstāšanos. Lefola kungs pieminēja ļoti svarīgus jautājumus. Es vēlētos eh, brīdināt par vienu punktu. Mēs ats, mums vajadzētu atcerēties, ka augsne ir ļoti atšķirīga, ir vairāk nekā 300 dažādi augsnes veidi. Situācija Eiropā ļoti atšķiras. Es atceros kādu ANO pētījumu, kas šeit tika gatavots 90. gadu vidū tad eh, tika meklēts, kur tad, kas tad ir vislielākie kaitētāji augsnē. Un šķiet, ka Eiropā augsnes kaitējums ir visai neliels. Vislielākais kaitējums augsnē tiek izdarīts Ziemeļamerikā. Mm, agrārā struktūra tiek pilnībā izjaukta ar šiem lielajiem lauksaimniecības koncerniem. Eh, te ir jāatcerās par plantācijām Ziemeļamerikā. Uh, E, tur šie e, koncerni vispār nedomā par ilgspējīgumu, viņi vienkārši domā par vislielāko e, peļņu. Viņiem pilnībā neipsē, kas notiks pēc 50 gadiem. Šeit manā reģionā galvenokārt tiek domāts par ilgspējīgu zemes apstrādi. Šie lauksamnieki vēlas, lai arī viņu pēcteči e, varētu apstrādāt augsni. Mums vajadzētu stiprināt un veicināt ilgspējīgo zemes apstrādi. Mēs varam saglabāt šo augsnes ražotspēju ar pareizo tehniku. Galu galā 60. gados eh, lauksamniecības tehnika bija pavisam savādāka. Taču es vēlētos brīdināt par sekojošo. Mēs nedrīkstam ieviest jaunu birokrātiju Eiropā. Mēs eh, nevaram cerēt uz to, ka ar sīkām instrukcijām no Briseles mēs atrasināsim visas problēmas. Es gribētu aicināt eh, uz to, ka augsne galu galā ir dalībvalstu kompetence. Mums ir 27 dalībvalstis, kuras ar atbilstošu likumdošanu var rūpēties par to, lai uh, konkrētajā valstī augsne tiktu aizsargāta. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu izvairīties no vēl sīkākām regulām Briselē, kas tiktu paredzētas visai Eiropas Savienībai. Mēs no Briseles bieži vien sakam, ka uh, teiksim, 1. martā ir jāveic tas un tas, taču lauksaimniecībā tā nevar teikt, galu galā arī februārī daudz ko var pasākt. Es vēlētos vēlreiz aicināt, lūdzu, mums nav vajadzīgs vēl vairāk birokrātijas. Liels paldies! Es arī vēlētos atvainoties, jo arī es ierados nedaudz vēlāk. Lūdzu, nākamais runātājs. Žozē Bovēr. Jā, es vispirms gribēju pateikties par šo lielo darbu, par šo darbu, ko Stefans Lefols kopā ar komisijas kolēģiem ir veicis. Es vispirms gribētu parunāt par pamatprincipu, kas netika sākumā pieminēts. Vispirms augsne nav vienkārši kaut kāds uh, kaut kāds atbalsts, kaut kāds viens e, faktors, tā ir dzīva būtne. Un līdz ar to tā prakse, ko mēs izmantojam apstrādājot zemi, ir pavisam citāda. Un tāpēc e, man mazliet žēl, ka šī ziņojuma preambulā netika uzsvērt šī doma un vēl pāris komentāri saistībā ar to. Mēs skaidri zinām, kādas problēmas rada pārāk intensīvā lauksaimniecība ar visiem nitrātiem, pesticīdiem. Un Francija mums ir lauksaim, ir graudaugu monokultūra, tādā veidā augsnē tiek, augsne tiek noplicināta. Un tāpēc iespējams vajadzētu izveidot jaunas globālas paradigmas, nebirokrātiskas, kas būtu saistītas tad ar jauno lauksēm, kopējo lauksaimniecības politiku lai šī lauksaimniecība nebūtu tāda kā 1964. gadā, kuras mērķis vienkārši bija vairot uh, eh, produktivitāti, lai visiem cilvēki, lai cilvēki varētu pirkt lauksaimniecības produktus lēti, tagad galvenais mums ir kvalitāte. Lai, un mums svarīgi, lai Kopenhāgenā lauksaimniecības komiteja varētu sniegt jaunu ideju Uh, izveidot projektu, kā varētu nākotnē strādāt, kādas jaunas tehnikas ievērot. Paldies! Paldies, priekšsēdētā! Saka Danten kungs. Vispirms es gribētu pateikties uh, par lielisko priekšlasījumu. Apmēram 50 uh, gadu ilgā lauksaimniecības politika ir nedaudz um, izgājusi no, eh, no lauksaimniecības jautājumu vien izskatīšanas. Mums nav jādarbojas tikai ar lauksaimniecību. Komisijai ir eh, augsnes saglabāšana jāizceļ kā svarīgs mērķis, un es piekrītu tam, ko sacīja uh, Stefans Lefons, vajag pārtraukt šo te vertikālo direktīvu praksi un izmantot holistisku pieju. Uh, Un eh, te es pilnīgi piekrītu Berdešu kundzei, ka jāuzsver ir augsnes saglabāšanas nozīme. Bet uh, vēl svarīgi, lai padomes uh, rīcībā būtu dati. Un es domāju, ka šī padoma nav tikai ekonomiska padoma. Uh, jo es domāju, ka šī te augsnes saglabāšana ir ļoti nozīmīga mūsu lauksaimniecībai nākotnē. Labi. Čustijam Tarjons, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis pētījums, protams, ka ir interesants bez šaubām. Taču es kategoriski atsakos piekrist tam, ka kaut kas tāds būtu e, jāpiekarina tagad e, savstarpējās atbilstības principam. Jo, piemēram, apvienotajā karalistē tas eh, tiek, eh, tā teikt, pašregulēts. Ja, eh, piemēram, zemes apstrādātājs nolaiž savu zemi līdz bēdīgam stāvoklim, tādā gadījumā viņam vienkārši tiek lausts zemes īres līgums. Ja kāds, piemēram, daudz augsnes sāk skalot uz ceļiem, tas, tie, tas augsne noplūst lietus rezultātā un tā tālāk, arī tad viņš var tikt sodīts. Un ja galu galā uh, zemnieks cenšas saglabāt zemes kā aktīvu vērtību, viņš nekad neļaus šai zemei nonākt sliktā stāvoklī. Un es domāju, ka uh, organiskās uh, masas saturs nebūtu nav uh, labs mm, rādītājs, jo augsnes ir ārkārtīgi dažādas organiskās, organisko vielu satura noteikšana var palīdzēt novērtēt uh, zemes vērtību eh, un auglību, taču tas nevienmēr tā ir, jo, piemēram, lai palielinātu organisko vielu saturu, jūs vienkārši varat iērt salmus, teiksim, eh, bet eh, tādā veidā jūs varat ievazāt, piemēram, gliemežus, kurus tad vajadzēs iznīcināt, lietojot kaut kādas atkal ķimikālijas, kas savukārt radīs citu veidu problēmas. Bez tam Piemēram, nitrāta direktīva arī likumdošanas akts, ko nedrīkst aizmirst. Uh, ir gadi, kad, eh, teiksim, pavasaros un rudeņos ir ļoti uh, slapš, un tad ir nepieciešams kaut kādā veidā drenēt šo zemi vai izvēlēties, teiksim, dziļo aršanu uh, rudenī pēc ražas novākšanas, lai kaut kādā veidā cīnītos ar šo lieko mitrumu. Tātad metodas ir dažādas. Paldies! Paldies, eh, Giovanni Laviers. Paldies, priekšsēdētāji. Problēma, kuru mēs šeit mēģinām risināt, ir eh, tā ir ļoti daudzšķautņaina, un es pateicos par ļoti interesanto prezentāciju. Tomēr es domāju, ka situācija atšķiras gan ņemot vērā vidi, gan klimatu, gan geogrāfisko novietojumu. Uh, viss ir atkarīgs no vietas, kurā jūs pētat augsni. Es nedomāju, ka visu šo uh, aspektu ir iespējams izpētīt visos sīkumos. Es domāju, ka to var izdari, izdarīt tikai tādos vispārējos vilcienos. Uh, Tālāk klimata pārmaiņas un lauksaimniecība. Protams, ka e, tām ir zināms sakars. Piemēram, Dienvidu Eiropā e, klimata pārmaiņas ietekmē augsni vienā veidā, ziemeļos varbūt pilnīgi citā. Dienvidu reģionos ir e, vajadzīgs vairāk ūdens, ūdens kļūst ar vien piesātinātāks ar sāļiem. Uh, un līdz ar to um, augsne tiek uh, pārsāļota, kas ietekmē tās auglību, tā kļūst praktiski ne, um, neauglīga, un uh, līdz ar to ir jāizvēlas tāda investīciju uh, politika, lai uh, tiešām izvēlētos uh, pareizo politiku, kā labāk izmantot ūdeni, uh, lai eh, šo kopējo situāciju uzlabotu. Un ja mēs cenšamies visus šos faktorus ņemt vērā vienlaicīgi, eh, tas ir eh, diezgan sarežģīti. Un tātad arī lauksaimnieciskās ražošanas prakses var būt ļoti, ļoti atšķirīgas. Un visbeidzot pēdējais runātājs. kuram diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Tagad ir viss kārtībā, un tas ir Leon Kungs. Es saprotu, ka šis ir sarežģīts jautājums, un uh, es saprotu, ka ir vēlme rast risinājums, bet uh, ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā ir ļoti dažādas valstis, un uh, augsnes erozijas problēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Uh, Un eh, var būt dažādi risinājumi, kāda ir labākā lauksaimnieciskā praksa, ko izvēlēties. Un eh, ir, protams, iemesls tam, kādēļ tieši dalībvalstu valdības ir atbildīgas par augstnes saglabāšanu savā valstī. Un, piemēram, eh, Skotijas rietumkrastā augsnes un lauksaimniecības praksa ir vienāda, pilnīgi citāda, tā ir, teiksim, Dienvidspānijā. Spānijā un tāpēc es domāju, ka drīzāk šie jautājumi ir jārisina dalību valstu līmenī un nevis Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Un pirms es dodu vārdu atkal mūsu ekspertiem, es vēlētos arī pats bilst pāris vārdus par to, cik ļoti svarīgi ir augsnes saglabāšana. Tas ļoti cieši sasaucas ar citu jautājumu, par kur mēs runāsim pēc brīža, un proti par klimata pārmaiņām. Eh, abām šīm tēmām, eh, abām, abiem šiem aspektiem būs milzīgas, eh, milzīga ietekme uz to, vai mēs spēsim mūsu kopējo lauksaimniecības politiku izveidot tādu, ka to pieņem Eiropas Savienības iedzīvotāji. Uh, jo, ja mēs vēlamies, lai tā tiktu turpināta pēc 2013. gada, tad eh, šādas eh, lietas kā augsnes saglabāšana, eh, resursu labāka pārvaldīšana, dzīvnieku labturības jautājumi, tātad visi šie jautājumi ir jāpatur prātā, jo tas piešķir noteiktu leģitimitāti kopējā lauksaimniecības politikai, un tā ir līdz ar to attiecīgi jāmaina lai varētu nodrošināt plašu atbalstu no iedzīvotāju puses. Un tagad Gāja un Montanarēlas kungiem eh, vārds. Priekšstādātā kungs, es eh, varbūt konkrētiem jautājumiem atbildēšu. Es vēlētos pateikties par ļoti pozitīvajām piezīmēm, kuras mēs saņēmām par daudzām lietām, kurām pieskārāmies šajā pētījumā, bet šeit bija daži ļoti konkrēti jautājumi attiecībā uz to, kā, piemēram, pesticīdu, e, konkrēti herbicīdu izmantošana ietekmē augsnes saglabāšanu. Un mēs, mums bija tāds ziņojums par pētījumiem, kas e, pierāda to, e, ka saglabā tātad dažādas augsnes audzējošas metodas eh, palīdz saglabāt augsni un tā pašā laikā arī eh, samazināt kaitēkļu daudzumu tajā. Taču ir nepieciešams turpināt eh, šo tehnoloģiju pētīšanu, lai varētu izvērtēt to patieso ietekmi ilgtermiņā. Kas attiec uz intensīvo lauksaimniecību, tad mēs šeit uh, par to tā konkrēti nerunājam, jo mēs vairāk runājam par tām lauksaimniecības eh, metodēm, kas vairāk ir vērs uz augsnes saglabāšanu. Uh, piemēram, atmatu un pļāvu atkārtota uh, uzāršana, pārvēršana lauksaimnieciskajās zemēs, lauksaimniecība un mežsaimniecība un to saistību un tā tālāk. Un tālāk eh, es došu vārdu savam kolēģim atbildēm uz jautājumiem. Jā, daži jautājumi bija runa par to, kādu īsti tad politiku izvēlēties. Nu, tas ir vienmēr jautājums, uz kuru ir jāatbild. Un ir jāsaka, ka iespējas ir dažādas, arī atbildības sadalījums savos pētījumos mēs esam cenšies parādīt to, cik svarīgs ir vietējais līmenis. Eh, tas varētu būt gan dalību valsts līmenis, gan arī zemāks vietējais reģionāls līmenis. Eh, tālāk, eh, cik liela loma būtu jāspēlē Eiropai un cik daudz Eiropai būtu jākoordinē. Tas ir jautājums, par ko vienmēr vajag vienoties. Savstarpējās atbilstības e, schēma, nu, protams, ka te varētu teikt ir divi viedokļi. Daži domā, ka to vajadzētu iekļaut, tātad orientācija uz augsni, paturot prātā, e, ka e, augsnes saglabāšana ir svarīgs jautājums, un jautājums ir par to, cik daudz tas būtu jāpiemēro uz vietām, cik daudz būtu jākoordinē uz vietas un cik daudz būtu jākoordinē Eiropas līmenī. Un gan nu, šis jautājums vēl tiks spriests ilgi un dikti. Bet eh, pagaidām šis jautājums ir tātad iekļauts darba eh, kārtībā, tas ir uzmanības centrā un eh, zemnieku uzmanība tiek pievērsta tam, kā augsnē ir jāpievērš uzmanība. Tas ir viss, ko mēs šeit varētu piebilst. Es domāju, ka pārējās, pārējie komentāri bija ļoti pozitīvi. Paldies par tiem. Bene, cari colleghi, se siamo da... Paldies, labi, kolēģi. Tagad pāriem pie darba kārtības ceturtā punkta un proti lauksaimniecība un klimata pārmaiņas. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgs jautājums mūsu komitē. Un kā es jau iepriekš teicu, tad lauksaimniecība ir tikai ir daļa no problēmas, bet arī daļa no risinājuma. Un es tagad vēlētos dot eh, vārdu mūsu referentam, un es gribētu pateikt, ka mēs esam lūguši eh, iespēju ja izstrādāt pašinstīvas ziņojumu. Un mēs joprojām tā tad eh, turamies pie sava lūguma mums ir ļoti svarīgi, lai mums tiktu uh, piešķirt šis pašinstīvas uh, ziņojums. Lefola kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nu pat runājām par uh, šī kopīgā projekta instijām, iniciatīvu, un tie komentāri, kurus es te dzirdēju, bija pareizi. Es domāju, ir jāatstāja tāda manevra telpa starp Eiropas līmeni, nacionālu līmeni, reģionālu līmeni, varbūt pat vietējo līmeni. Taču šī tēma ir tāda, ka pirmkārt mums jādomā par to, kā mēs kā lauksaimniecības, par lauksaimniecības jomu atbildīgie, atbildīgās personas, arī lauksaimnieki, kādu atbildi mēs varam sniegt uz šo klimata pārmaiņu problēmu un ir liela darbības nozari, kas ir pārtiks un lauksaimniecības nozari. Kādu sniegumu, kādu ieguldījumu mēs varam dot? Un kā lauksaimniecība pati, kā nu, pats sacīja Žozebo Vētā, tādā tēlēnā veidā kā tad mēs varam būtībā samazināt klimata pārmaiņas, kas, kā zināms, novad pie ļoti lielām smagām sekām. Mēs jau tagad to esam redzējuši. Milzīgas eh, nokri, milzīgi nok, nokrišņu daudzumu un citās planētas vietās mēs esam piedzīvojuši to sausumu. Un tas vairs neatiec tikai uz dienvidu valstīm tā nav tikai Itālija, piemēram. Eksperti uh, atzīst, ka pēc 40 gadiem Francijā, un to es saku saviem franču kolēģiem cits starpā, iestāsies vidusjūrā, rakst, vidusjūras reģionam raksturīgais klimats. Tātad, kādu atbildu mums sniegt cīņā pret klimata izmaiņām? Pirmkārt, mums ir jāizvairās no tā, ka lauksēmniecība pati izraisa uh, siltumnīca efekta izraisušās gāzes. Tātad kāda varētu būt lauksēmniecība, lai tā neradītu šo, šīs izplūdes, šīs uh, siltumnīca efekta gāzes? Tātad uh, lai ne, netikt izmantoti, e, iz, lai izrokamā degviela netikt izmantot. Un te, protams, arī ir runa par, par uh, lopkopību, lopaudzēšanu, jo uh, metāna gāze ir 14 reizes uh, ļaunāka par, par oglekļu dioksīdu. Un otrs jautājums, kā lauksaimniecība, kas ir saistība ar, eh, ar pašu dzīvības būtību, kā šī lauksaimniecība varētu samazināt oglekļa dioksīda izplūdes līmeni. Tātad pirmkārt mēs varētu izvai, ne, neļaut eh, izplūst ogliskabai gāzai tai, kas tiek noglabāta uh, zemē, augsnē. Un, kā jau es teicu, ir 70 tūkstoši oglekļa tonu augsnē. Un tāpēc mums būtu jāievieš visādas, visāda veida tehnoloģija, kas eh, ļauj paturēt šo oglekli augstnē. Un tad, protams, ir runa par mežu. Viss, kas saistīts ar mežu. To mēs saucam par oglekļa aku. Un īpaši uh, apkures uh, procesā vis, visas emisijas tā sakal uzņem E, mežs. Eiropā mežs, meža platības tika paaugstināts, bet Indonēzijā, Amazonas reģionā, situācija ir citāda. Tāpēc lauksaimniecības loma ir tāda, ir jāsamazina oglekļa emisijas un jāpalīdz, izmantojot pareizās lauksaimniecības prakses, saglabāt oglekli augsnē. Tā tie ir divi svarīgi jautājumi. Un trešais jautājums. Te ir jārunā par lauksaimniecības pielāgošanu jaunajiem klimatiskajiem apstākļiem sausumam. Tā tad ir jātīsta tādas e, kultūras, kas e, ir izturīgas sausuma apstākļos. Un pats galvenais nobeigumā Jautājums par daudzveidību. Mēs par to visu laiku runājam. 20. gadsimta 70% no, lauksaim, no lauksaimniecības un no lauksaimniecības daudzveidības ir aizgājusi nebūtībā. Līdz ar to, lai mēs veicinātu daudzveidību, mums ir jāizveido tādi ražošanas modeļi, kas būtu vērsti uz e, daudzveidīgu kultūru audzēšanu. Un šī daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība un lauksaimniecība varētu arī sekmēt daudzu lauksaimniecības produktu pieejamību tirgu. Tāpēc saistībā ar lauksaimniecību Atgriežoties pie šī projekta, mums jāatrod tādi ražošanas modeļi, kas palīdzētu samazināt uh, fosilo enerģijas nesēju izmantošanu, kas samazinātu emisijas, kas veicinātu oglekļa uzturēšanu zemē un ka arī tiktu risināt daudz, bio daudzveidības problemātika. Un tas, ko nu pats sacīja priekšsēdētājs, ir ļoti svarīgi, lai mūsu sniegtā atbilde būtu arī sociāli, ar sociālu iekrāsu. Jo tādā veidā mūsu kopīgā lauksaimniecības politika sniegs pareizo atbildi, kas cilvēkiem vajadzīga. Paldies! Paldies Stefanam! Tagad mēs varam sākt debats par šo svarīgo jautājumu. Un es dodu vārdu Polsonas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs pašlaik runājam par diviem svarīgākajiem jautājumiem ja runa par tagadni un nākotni lauksaimniecībā. Tā ir mūsu vaina un arī mūsu pienākums. Proti mums ir jānodarbojas ar klimata jautājumiem, ar lauksaimniecības jautājumiem. Mums ir jādomā par to, lai šis process būtu pietiekami saskaņots Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi saprastu, ka lauksaimniecība nav uh, lielākais vaininieks uh, klimata pārmaiņu ziņā vai uh, vides pasliktināšanās ziņā. Lauksaimniecība īstenībā ir svarīgākais faktors, kas ļaut mums atrisināt iepriekš minētās problēmas. Problēmas, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām, neskatoties uz to, kādas, kāds tad ir klimata pārmaiņu cēlonis, ir eh, sausums, tad kļūst sausāks tur, kur pašlaik jau ir saus, un tur, kur agrāk bija mitrs, kļūst arvien mitrāk. Mēs zinām, ka slimības un kaitēkļi uh, vidus Eiropā pasliktināsies. Ir vairāki faktori, kas to veicinās. Vēji kļūst ar vien siltāki visā Eiropā. Mums ir jādomā arī par dažādām vielām, kas, uh, kuru īpatsvars atmosfērā palielināsies. Tas būtu gan metāns, gan slāpeklis. Neviens nevarēs atbildēt uz jautājumu. Cik daudz šis eh, slāpeklis nokļūs atmosfērā, ja mēs lietosim dažādus, eh, dažāda veida mēslojumu? Slāpeklis ir 230 reizes kaitīgāks kā oglekļa dioksīds. Ja mēs runājam par augsnes aizsardzību un augsnes saglabāšanu, tā, tā, tās ir ļoti būtiskas lietas. Fotosintēze noteikti te var palīdzēt. Ja mēs varētu slāpeklī vairāk piesaistīt augsnē, kā arī ja mēs varētu noglabāt oglekli augsnē, tad mēs varētu atrisināt ļoti daudz problēmu, kas ir saistītas ar oglekļa dioksīdu īpatsvaru atmosfērā. Ja mēs runājam par pesticīdiem, tad, diemžēl, mums trūkst pētījumu. Mums nav pietiekami daudz eh, pētījumu, kur būtu runa par uh, kaitēkļu apkarošanu. Diemžēl lielāko daļu no pētījumiem veids eh, ķīmisko vielu koncerni. Mums trūkst neatkarīgu pētījumu. Mums ir vajadzīgi tādi pesticīdi, kas nebūtu indīgi, proti viņiem vajadzētu būt indīgiem, bet uh, šai indē vajadzētu vērsties tikai pret uh, konkrēto kaitēkli. Mums ir pieejama dažāda veida moderna tehnika. Ar šīs tehnikas palīdzību augsnes aizsardzībai vajadzētu kļūt autonomai. Mums nav vajadzīgs dīzelis, ja mēs ražojam tik daudz uh, vielu, kas varētu mums palīdzēt uh, ražot biodegvielu. Mēs zinām, kāda ir šī tehnika, kā varētu to darīt. Tas ir politika, politikas jautājums. Te nav runa vairs par pētījumiem. Mēs visi zinām, kā izskatās šie, šī biodegviela, kā to var sēžot. Arī par fotosintēzi runājot, ja mēs varēsim piesaistīt no atmosfēras vairāk oglekļa, mēs varēsim varvien vairāk ražot degvielu. Ar meža palīdzību mēs varam ražot arī elektrību. Elektrība varētu tikt ražota vidē draudzīgākā veidā. Šo iniciatīvas ziņām noteikti vajadzētu virzīt uz priekšu. Lauksaimniecības lomu vajadzētu vēlreiz uzsvērt, jo es domāju, ka tā varētu atrisināt ļoti daudz problēmu. Lielas paldies! Polzenes kundzei Ašvarta kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentām par ļoti interesanto ziņojumu, ko viņš ir sagatavojis. Es viņam arī piekrītu. Es domāju, ka klimata pārmaiņas ir ļoti svarīgs jautājums eh, saistībā ar lauksaimniecību. Lauksaimniecība bieži vien uzskata par daļu no problēmas, bet mums eh, vajadzētu atrisināt eh, šo tēzi. lauksainiecība varētu būt īstenībā daļa no risinājuma, nevis no problēmas. Līdz ar to mēs varētu dot ļoti daudz iespēju lauksainiekiem. Protams, tas būs visai sarežģīti, jo šo jautājumu mums vajadzēs saistīt ar to, kā mēs varētu pabarot iedzīvotājs pasaulē, kur skaits arvien pieaug. Tad atrisināt klimata pārmaiņas un pabarot iedzīvotājs šīs divas lietas nebūs viegli paveikt. Jautājums ir par to, ko varētu valdības darīt. Tas ir saistīts ar arī iepriekšējo darbu kārtības jautājumu. Protams, ka mm, normatīvie akti ir pēdējais veids, kā cīnīties. Taču esmu pārliecināts, ka galvenais ir pētniecība un attīstība. Es vēlētos, lai referents iekļautu šeit argumentu par to, ka, diemžēl, ir samazināti resursi pētniecībai par šiem ļoti būtiskajiem jautājumiem, gan par iepriekšējo darba kārtības punktu, gan par šo. Es domāju, mums vajadzētu aicināt, lai valdības ieguldītu vairāk resursu pētniecībā un attīstībā, tādējādi mēs palīdzētu lauksaimniecībai. Liels paldies, Liona kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vienkārši pievienoties Ašorta kunga teiktajam. Klimata pārmaiņas, kā jau referents mums tikko teica, ļautu mums, klimata pārmaiņas mēs varētu apkarot ar lauksainiecības palīdzību. Mums ir, protams, jāatcerās par uh, E, lauksaimniecības dzīvniekiem, kas rada metāna gāzes. Es vēlētos arī teikt, ka pētniecība un attīstība ļautu mums e, darboties pie šiem jautājumiem. Es zinu, ka Jaunzēlandē, piemēram, ir identificēts, cik daudz e, šie gremojušie dzīvnieki rada metāna gāzes, tās būtu aptuveni 10%. Es domāju, ka mums vajadzētu identificēt eh, šos risinājumus. Mēs nevaram teikt, ka lauksainiecība ir tikai un vienīgi problēma. Tāpat mums ir jādomā, kā mēs varētu samazināt enerģijas izmaksas. Apmēram 1% no uh, enerģijas pasaulē tiek izmantots lauksainicības jomā. Tas ir gan, tas tie, tā tiek izmantota gan degvielai, gan pesticīdu ražošanai un tā tālāk. Mums vajadzētu domāt, kā samazināt šo enerģijas izmantojumu. To varētu darīt tieši ar pētniecības palīdzību. Mums ir jādomā par eh, jauna, jaunām sugām, kurām būtu vajadzīgs mazāk pesticīdu un mazāk tehnikas. Diemžēl Pašlaik šķiet, ka tikai komerc uzņēmumi pēta šos jautājumus. Es domāju, ka vajadzētu iesaistīties arī valdībām. Es ceru, ka šajā ziņojumā tiks stingri uzsvērts, ka e, pētniecībai un attīstībai ir ļoti būtiska loma. Mums ir jādomā par dažādiem mīkstināšanas pasākumiem. Te ir jāietver dažāda veida pasākumi, kas attiecas gan uz uh, lauksaimniecības dzīvniekiem, gan uz sugām. Uh, Es domāju, ka šajā ziņojumā vajadzētu uzsvērt eh, pētniecības lomu. Tas ļautu mums samazināt eh, oglekļa īpatsvaru atmosfērā. Lielas paldies! Lielas paldies, Čorčo, Martinam Osliem vārds. Eh, paldies referentam. Viņš ir runājis par daudziem svarīgiem tematiem šajā ziņojumā, un es Domāju, ka mēs varam visi atbalstīt šo ļoti svarīgo ziņojumu. Lauksaimniecība no vienas puses ir klimata pārmaiņu iz, izraisītājs, bet, kā jau tika minēts, pašlaik lauksaimniecība izmanto ļoti daudz enerģijas. Lauksaimniecībā tiek izmantots daudz degvielas, Tāpat arī tiek saražots sintētiskais slāpeklis. Tas, protams, viss būtu jāņem vērā. Bet mums ir jādomā arī par to, kā lauksainicību varētu izmantot klimata pārmaiņu samazināšanai. Es domāju, ka te ir pilnīgi skaidri redzami dažādi ceļi, kā to varētu darīt. Es domāju, ka mums vajadzētu klimata mērķus samazināt. Un tad mēs varētu arī šos mērķus sasniegt. Pēdējos gados mēs eh, pārāk maz esam domājuši par metāna problēmu. Te ir runa par lauksaimniecības intensitāti. Bieži vien intensīva lauksaimniecība rada ļoti daudz metāna gāzes. Mums ir jāskatās, kā nākotnē mēs varētu to labot, izmantojot dažādas lauksainiecības, atšķirīgas lauksainiecības sistēmas. Ja runa par intensīvu enerģijas izmantošanu, tad es domāju, ka mums vajadzētu veicināt reģionālo centru izveidi. Es domāju, ka būtu pilnīgi neprātīgi, ja mēs šeit veidotu visu Eiropas pieeju. Galu galā e, reģionos atšķirība ir, atš, atšķirības ir ļoti lielas. Iepriekš tika teikts, ka agrāk, iepriekš tika teikts, ka Eiropā nav problēmu, ka lielākās problēmas ir Dienvidu Amerikā. Ir jāatcerās, ka mēs šīs problēmas esam izraisījuši. Galu galā mums ir jāatcerās, ka ļoti daudz pārtikas viela nāk tieši no Dienvidu Amerikas, ja mēs padomājam par sojas pupiņām. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka visas problēmas ir tikai Dienvidu Amerikā. Galu galā mēs izmantojam arī viņu produktus, un tāpēc mums vajadzētu uzņemties arī atbildību. Es domāju, ka mēs varam piekrist tam, ka ir vajadzīgs vairāk pētniecības, mums ir vajadzīgs zinātnisks pamatojums turpmākajai lauksaimniecības attīstībai. Mums ir jādomā arī par klimata pārmaiņām un klimata aizsardzību nākotnē. Un tieši tāpēc eh, pētniecībai un attīstībai būtu jābūt lielākai lomai. Paldies Mārtinam, vārds Žozē Bovēkungam. Bovē Es visnotaļ piekrītu Martīnam. Mazliet ir jāskatās uz šo pētījumu. Es domāju, ļoti svarīgi ir ņemt vērā to platību, ko mēs izmantojam un kas atbilst 50, tātad šīs 50 tonnas atbilst 20, 50, 20 miljardiem eiro ko mēs eksportējam. Un mēs, mums jāņem vērā um, lopu audzēšanas izmaiņas, uh, šīs struktūras izmaiņas, ņemot vērā arī, arī šīs debates par proteīniem. Tādā veidā mēs arī varam iekļaut šo augsekas jautājumi. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga un vairāk to jau pieminēja, tas ir šis metāna jautājums. Arī es uzskatu, ka ir milzīgs potenciāls izmantot šo metāna gāzi uh, vietējās sabiedrības līmenī. Vācijā ir, un Austrijā ir veikti nozīmīgi soļi, ir milzīgs potenciāls, un uh, tas var arī būt tīri tādā ģimenes saimniecībā. Tam nav, tam nav jābūt lielas saimniecības ietvaros. Un trešā lieta, kas manuprāt ļoti svarīga. Mēs runājam par to, ka klimata izmaiņas pieprasa lauksaimniecības tipa maiņu Un te nav jautājums tikai par eh, tehnoloģiskiem jauninājumiem. Te jāņem arī vēlā, vērā pētījumi, kas saistīti ar sēklas materiālu. Jā, jāveicina sēklas eh, attīstības eh, pētījumi, lai tad mūsu kultūras būtu ar vien vairāk pielāgotas klimata izmaiņām. Vārdu ir Lūdzis Agņukungs. Paldies priekšsēdētāji. Jābūt arī ir kādam izņēmumam, vai ne, lai pierādītu likumu. Patiesībā kopš 1998. kāda apvienotāja karalistei temperatūra pazeminās. 2008. gadā es biju Indijā un 60 gadu vecumā cilvēki pirmo reizi ziemā redzēja sniegu. Tā bija visaugstākā uh, ziema. Un uh, arī manā fermā sešus mēnešus pagājušajā gadā bija sniegs. Un tāpēc nevarētu teikt, ka visur, uh, visur temperatūra paaugstinās. ja mēs eh, darīsim, ko mēs darīsim eh, ar tām siltumnīca efektu gāzēm, bet mēs ne, nekādu nevaram ietekmēt uh, uh, gaisa uh, ūdens izgarošanu. Bet man ir vajadzīga uh, vajadzīg oglekļa, ogliskābā gāze. manā fermā. Metāngāzes sastāvs gaisā, piemēram, ir ļoti niecīgs - 0,00002%. Nu, tad ļoti daudz tās govas viņi saražo. Un kas notika Mm, piemēram, Amerikā un Āfrikā, kad tur ganījās sauvaļas, bifeļu un citu dzīvnieku pārnaģu un nepārnaģu bari izdalot eh, metānu. Jā, mēs, protams, varētu izmantot eh, mazāk dažādu mākslīgo mm, mēslu un tā tālāk, eh, ja mēs labāk izmanto dažādas bioloģiskas metodas. Tālāk runājot par sojām un sojas proteīnu. Uh, Protams, ka mēs importējam soju, es piekrītu, mēs importējam to diezgan daudz. Mēs varētu ražot savu proteīnu daudz vairāk, ja mēs izmantot biotehnoloģijas. Mēs varētu adaptēt sojas pupas vēsākam klimatam, vai mēs varētu audzēt mūsu pašu eh, dažādas pupas un zirņus, eh, veidojot augsts augstāku. Tā kā es domāju, ka nevajag visu vienmēr uztvert tik burtiski. Paldies, uh, Rātvalderkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka kamēr mums šķiet, ka šie jautājumi ir tik ļoti svarīgi, es vēlētos likt uzsvaru uz uh, enerģijas, eh, ekonom, enerģijas eh, energoresursu ekonomiju un uh, vidē draudzīgu enerģijas izmantošanu. Ungārijas valdība nav spējusi pieņemt lēmumu kopā ar uh, Eiropas komisiju par to, kā atbilstīgāk izmantot Eiropas uh, fondus, lai mēs vairāk varētu izmantot atjaunīgo enerģiju avotus. Un Ungārijā Eh, šīs te divas jomas atbalsta eh, cits, citfinansēšanas avoti kas ir ne Eiropas nauda, īpaši lauksaimniecībā un pārtiks ražošanā. Un es domāju, ka šeit ir zinām pretruna. Mums te kaut kas būtu jāmaina, jo tad, kad mēs uh, runājam par lauksaimniecības budžetu pēc 2013. gada, viena no svarīgākajām jomām būs atjaunojumās enerģijas un enerģijas taupīšana arī lauksaimniecībā un pārtiks ražošanā. Un vēl kāda lieta, kam es vēlētos pievērst jūsu uzmanību. Tas ir visai pretrunīgs jautājums. Mēs ļoti bieži redam dažādas noteikumus, kas palielina uh, E, energopatēriņu lauksaimniecībā, piemēram, noteikumi, kas attiec uz dzīvnieku labturību. E, būtībā prasa e, daudz energoietilpīgāku lopkopības praksi. Tā kā nākotnē nevajadzētu vienmēr piekrist metodēm, kas prasa palielinātu enerģiju energo ietilpību šajās jomās. Paldies, priekšādātāji! Runājot par klimata pārmaiņām, es vienmēr cenšos būt piesardzīgs. Ja mēs izskatām pēdējos desmit tūkstošus gadus, tad jāatcerās, ka ir bijis ļoti daudz dažādu klimata pārmaiņu. Protams, kā agrāk nebija iespējas visu nofilmēt un uztvert eh, šīs pārmaiņas katru sekundi. gada jūnijas tika uzskatīts par visaugstāko gadu, kāds jebkad ir bijis. Tas nozīmē, ka šādas pārmaiņas ir notikušas ļoti bieži. 1342. gadā bija plūdi. Plūdi ir vienmēr, kad līdz par daudz. Ja mēs paskatāmies uz Bavārijas vai Vācijas upēm, tad ūdens līmenis tajās ir krities pēdējā gadsimta laikā. Man radies iespējas, ka dažas grupas izmanto šo tematu savos nolūkos. Lauksaimniecība, protams, nav tā, kas rada visvairāk problēmu klimatam. Es domāju, ka lauksaimniecību var izmantot, lai samazinātu CO2 noplūdu atmosfērā. Te ir ļoti daudz dažādu piemēru. Pirms dažiem gadiem es nomainījusi sev apkuras materiālus, un līdz ar to es vairs neiztērēju tik daudz naudas. Es domāju, ka mēs varētu ņemt vērā šos piemērus. Lauksaimniecība varētu ļaut mums eh, izdarīt ļoti daudz ko. Mums vajadzētu atcerēties, ka bieži vien tiek audzēts ļoti daudz biomasas, kas īstenībā netiek izmantota. Mums vajadzētu paskatīties uz datiem. Dati pierāda, ka tikai 3% no gadā saražotās biomasas tiek izmantoti. Visi šie 97 pārējie procenti netiek izmantoti. Citiem vārdiem sakot, tiek kaut kur pūst. Līdz ar to tie rāda vēl vairāk CO2 nekā, ja tie netiktu saražoti. Es nedomāju, ka mums vajadzētu iepirkt tik biomasas, cik vien nepieciešams, lai apkurinātu, piemēram, vienu ēku. manā zemē ēkas uzglabā CO2 simtiem gadu. Ja netiktu izmantots PVC logu rāmju ražošanai, mēs varētu ietaupīt ļoti daudz CO2. Es domāju, ka mums vajadzētu iet tieši šajā arī virzienā. Mums ir vajadzīgi tādi pētījumi, kas dotu mums praktiskus risinājumus, un lauksaimnieki noteikti varētu palīdzēt eh, sam samazināt klimata pārmaiņas. Paldies! Nākamā runātāja - Dodas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Šķiet, ka mums ir radušās diskusijas par to, vai mēs piedzīvojam globālo sasilšanu vai vienkārši cikliskas pārmaiņas klimatā. Lai nu kā mēs skatītos uz šo jautājumu, es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, vairākus jautājumus par mūsu lauksaimniekiem. Ziemeļīrijā, no kurienes es nāku, lielākā daļa no saimniecībām ir neliel, nelielas. Tās ir ģimeņu saimniecības, un lielākā daļa no īpašniekiem uzskata, ka tie aizsargā savu vidi. Viņiem ir vajadzīga ilgspējīga prakse, lai e, šī aug, šo augsni varētu izmantot arī turpmākās paaudzes. Tas ir lauksaimnieku interesēs e, saglabāt šo uh, savu dārgumu zemi, lai varētu nodot to saviem pēctečiem. Mūsu komitejai vajadzētu izskatīt divus jautājumus. Vienu no šo jautājumiem risina valsts līmenī. Tādējādi mums ir pieejami vairāki veidi. Mums ir jāizskata dažādas ražošanas sistēmas, kas tiek izmantotas ne tikai dažādās Eiropas daļās, bet uh, arī Lielbritānijā un Ziemeļīrijā. Piemēram, Ziemeļīrijā milka raž piena ražošana galvenokārt ir saistīta ar zāli. Tas nozīmē, ka uh, ir runa par metānu noplūdu atmosfērā. Varbūt mēs varētu padomāt par intensīvākām sistēmām. Šīs jautājums būtu risināms nacionālā līmenī. Jebkurā gadījumā diskusiju rezultāti, lai kāda būtu diskusija rezultāti, mums ir jāatcerās, ka mēs nedrīkstam vairot birokrātiju un radīt vēl vairāk regulu. Lielas struktūrālas pārmaiņas lauksaimniekiem pašreizējā laika periodā, kad mums ir tādas finanšu problēmas, būs ļoti smagi pārvaramas. Mēs nedrīkstam izmantot to kā iemeslu jaunu direktīvu radīšanai. Uh, mums nevajadzētu pārāk krasi iejaukties pašreizējā lauksainiecības regulējumā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Jā, šis dokuments patiešām ir ļoti būtisks. Mēs tagad varam diskutēt par klimata pārmaiņām, vai tas, tas ir zin, visiem zināms fakts vai nē. Bieži vien mūsu debatēs mēs domājam par to, kā mēs varētu palīdzēt lauksaimniekiem, lai tie varētu pielāgoties klim, klimata pārmaiņām. Tie ir runa par individuālajā ražošanu, nelielās saimniecībās. Bieži vien lauksaimnieki saskaras ar problēmām. Tiem ir vajadzīgas konkrētas lietas, ja viņa vēlas nomainīt savu saimniecības veidu. Šajā dokumentā ir pietiekami labi aprakstīts iepriekš minētais, taču es domāju, būtu pietiekami svarīgi arī atcerēties par to, ka lauksaimniecība var būt vadošā cīņā pret klimata pārmaiņām. mums vajadzētu padomāt, kāda nākotnē izskatīsies lauksaimniecība, ja mēs domājam par klimata pārmaiņām. Protams, mums ir vajadzīgs daudz jaunu pētījumu, taču ir būtiski arī, lai mēs izmantotu iepriekšējo pētījumu rezultātus. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, kā mēs līdz šim esam izmantojuši Eiropas fondus, piemēram, lauksaimnieku lauku attīstības fondus piemēram, finansējumu, kas tika paredzēts eh, Eiropas teritorija apmežošanai. Mums vajadzētu pārdomāt, kā šie fondi varētu mums ļaut cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es domāju, ka mums vajadzētu analizēt šo dokumentu, tas ir ļoti būtiski. Tādējādi mēs varētu pozitīvi ietekmēt arī turmākās agrārās politikas plānošanu. Tieši tas ir mūsu komitejas uzdevums. Lielas paldies! Delāņģa kungam vārds. Delāņģas kundzei, es atvainojos. Kā jūs redzat, es nāku no valsts, kur 70% no uh, eh, NKI nāk no jūras izmantošanas. Es nezinu, vai kāda cita valsts varētu būt, ir tik eh, pietuvināta jūrai kā mūsu valsts. Ja mēs domājam par augstāku ūdens līmeni, tad mums ir jādomā par Kopenhāgenu. Kopenhāgena nu dien ir uztraukta par klimata pārmaiņām. bieži vien lauksaimniecību uzskata par vaininieci klimata pārmaiņās. Bieži vien presē var lasīt apgalvojumus, ka ikvienam vajadzētu kļūt par veģetārieti, jo tā mēs varētu labāk cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es domāju, ka mums vajadzētu, vajadzētu vairāk uzsvērt problēmu, ka lielākā daļa no mājasemniecībām izmeta 22% no iepirktās pārtikas. Piemēram, ja mēs dodamies uz eh, Tesco universālu veikalu, tad uh, viņiem ir eh, pilnīgi cits apzīmējums CO2 izmešiem. Katrā universālā veikalā šis apzīmējums ir savādāks, un beigu beigās šis logo pilnīgi neko nenozīmē. Ja mums ir pārāk daudz iniciatīvu, pārāk daudz logo, tad mēs neko nepanāksim. Es uzskatu, ka lauksaimniecība ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Es domāju, ka mums vajadzētu labāk domāt par jau, jau esošo resursu izmantošanu. Ja mēs vēlamies izmantot CO2, To vajadzētu iekļaut atpakaļ enerģijas tīklā. Cilvēki saka, ka šis uh, apjoms ir pārāk mazs, ka nav jēgas no šī nelielā CO2 iesaistīšanas, bet ja mēs tā domāsim, tad mēs neko nepanāksim. Ja cilvēki runā par uh, klimata pārmaiņām, bieži vien viņi atceras par biodaudzveidību. Arī komisija par to atgādināja savā paziņojumā. Taču es nezinu, vai mums ir vajadzīgie rīki, lai mēs varētu risināt biodāzveidības problēmas. Mums ir, piemēram, dzīvotņu direktīva. Eh, piemēram, eh, tiek eh, noteikts, ka lūk, jums šeit ir augs un celtniecības laikā tas ir jā, tam jābūvē kaut kas apkārt, tas ir jāsaglabā un tā tālāk un tā tālāk. Uh, Un, eh, bet daudzas lietas, piemēram, mainās uh, klimata pārmaiņu dēļ. Kādreiz tika teikts, ka noteikts dzīvnieku sugas nekad nepāries Pirenejus, bet uh, daži no šīm sugām šobrīd atrodas Zviedrijā. Nu, tā tad bio daudzveidība, protams, ir laba lieta, bet ir jāskatās, vai tiešām tur viss atbilst tām vajadzībām, kādas pirmām kārtām ir cilvēkiem bet es domāju, ka par to mēs vēl diskutēsim. Un visbeidzot, vicepriekšsēdētājs ir pieteicies runāt Vojčahovska kungs. Paldies par šīm diskusijām, bet es eh, vēlētos eh, īstenībā pateikt, par ko tad mēs te runājam. Pirms pieciem gadiem iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlaments vienmēr runāja par uh, globālo sasilšanu. Tagad mēs runājam par klimata pārmaiņām. Tātad mēs esam nonākuši jau līdz klimata pārmaiņām, nevis pie globālās sasilšanas. Es pieļauju, ka pēc desmit gadiem mēs runāsim par pilnīgi kaut ko citu, varbūt pat par uh, globālo sasāšanu. Uh, Es eh, neesmu šeit eksperts, es nevēlētos šeit diskutēt ar speciālistiem, kas eh, ir spējīgi noteikt, kad tad īsti klimata pārmaiņa, kad tad īsti ir sākušās klimata pārmaiņas. Taču es domāju, ka mums ir tādi argumenti, kurus mēs nevaram tik vienkārši apgāst. Klimata pārmaiņas ir pierādīts fenomens Daudzi saka, ka cilvēki tās nevar ietekmēt. Tas eh, nav darīts iepriekšējos tūkstošos gadu un arī pašlaik to nevar izdarīt. Es uzskatu, ka kaut kādas minimālas zināšanas šajā jomā mums tomēr ir. Es pārstāvu valstī, kas ir saskārusies ar ļoti smagām sekām, ņemot vērā normatīvos aktus, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām. Polijā rūpniecībā vajadzēja samazināt eh, CO2 izmešas par 30% no 90. gada. Tagad mums ir jāveic vēl citi pasākumi. Arī lauksaimniecībai it kā vajadzētu cīnīties pret klimata pārmaiņām. Uh, Es uzskatu, ka tas nav akceptējami, vismaz manā valstī ne. Priekšsēdētāji, es ļoti labi atceros, kad mēs vēl nerunājām par CO2 izmešiem. Es atceros tos laikus, kad manā ciematā vispār nebija neviena traktora, bet, protams, es neuzskatu, mums vajadzētu atgriezties pie šiem laikiem un vajadzētu apstrādāt zemi bez traktoriem. Paldies! Pirms dodu vārdu komisijas pārstāvjiem. Es jautāšu, vai vēl kāds vēlas izteikties. Ja nē, tad es vēlētos uh, pakomentēt pats šo jautājumu. Es citēju ļoti daudz dažādus viedokļus. Diskusijas bija patiešām plašas. Bet, jebkurā gadījumā, klimata pārmaiņas ir jautājums, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Lauksaimniecība var būt gan daļa no problēmas, gan arī daļa no risinājuma. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod gudrs veids, kā risināt šo sarežģīto jautājumu. Stefanam Lefolam vajadzēs rakstīt ziņojumu. Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, no komisijas puses es vēlētos teikt, ka uh, Mēs esam ļoti priecīgi par šo priekšlikumu pašinstīvas ziņojumam par šo tēmatu. Es uzskatu, ka tas tikai palīdzēs komisijai tās darbā pie kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanas pēc 2013. gadā. Komisija ir jau sagatavojusi savas sākotnējās pārdomas par šiem jautājumiem, ir sagatavoti divi darba dokumenti kas tika prezentēti šogad. Viens ir lauksainicības pielāgošanās klimata pārmaiņām, un otrs, kādas iespējas uh, eh, lauksainicība varētu dot uh, klimata pārmaiņu mīkstināšanai. Tie ir divi aspekti, kas ir saistīti gan ar klimata pārmaiņām, gan lauksaimniecību. Šajos divos dokumentos jau ir pieminēts tas, ka klimata pārmaiņas ir notikušas, tās vairs nav maināmas, un tās patiešām ietekmē lauksamniecības nozari Eiropā. Globālā sasilšana noteikti dos savu ietekmi. Tāpat būs arī dažādi ekstremāli, dažādas ekstremālas klimata pārmaiņas, kas radīs problēmas lauksaimniecībā noteikti samazināsies ražas. Un klimata speciālisti uzskata, ka šīs tendences tikai palielināsies. Runājot par adaptēšanos, komisija ir prezentējusi savu rīcības plānu Baltajā grāmatā. Tā ir, tas ir starpnozaru pārskats, un te ir īpaša sadaļa arī par lauksaimniecību. Protams, ka lauksaimniekiem Eiropas Savienībā nav vajadzīga. Laus, la, Eiropas Savienība nevar diktēt eh, to, kad būtu jāuzsāk sēja vai kāda būtu labākā lauksaimniecības praksa konkrētajā reģionā. Bet eh, klimata zinātnē var ļaut mums sniegt pareģojumus, kas varētu palīdzēt arī konkrētiem lauksaimniekiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt pētniecību, mums vajadzētu veicināt eh, zināšanas, kas būtu pielāgotas konkrētajiem apstākļiem katrā reģionā. Tas noteikti lauksaimniekiem būtu noderīgi. Ja mēs runājam par siltumizjas gāzu izmešiem lauksaimniecībā, protams, taisnība, kā jau tika minēts, lauksaimniecība nav viena no galvenajām vainniecēm. CO2 izmeši kopš 1990. Eh, gada ir samazinājušies lauksaimniecībā. Tie ir daudz mazāki nekā rūpniecības un transporta sektoros, taču jebkurā gadījumā lauksaimniecībā šie CO2 izmeši rodas, un lauksaimnieki ir piekartoši samazināt izmešus. Tātad šie izmeša samazināšanas mērķi attieksies arī uz lauksaimniecības nozari. Kopenhāgenā mēs panācām vienošanos, kas liek mums palielināt šos mērķa līmeņus. Tādējādi arī lauksaimniecībā šie līmeņi palielināsies. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga, vajadzīgi, vajadzīgi jauni veidi, kā palīdzēt lauksaimniekiem sasniegt šos mērķus. Galvenais, ko komisija vēlējās teikt šajā darba dokumentā, kas tika prezentēts šogad neformālajā lauksaimniecības ministru uh, tikšanās reizē rudenī, ir tas, kā apvienot ilgspējīgumu ar labu ražošanas līmeni. Mums ir vajadzīgi tādi pasākumi, kas dotu tikai iegūmus, nevis zaudējumus. Mums ir jāļauj lauksaimniekiem gan samazināt izmešu līmenis, gan arī pielāgoties turpmākajām pārmaiņām. Piemēram, labs piemērs ir šis um, augsnes saglabāšanas plāns, kas tika tikko prezentēts. Mums ir jādomā par tādu lauksaimniecības praksi, kas ļautu samazināt klimata pārmaiņas, ļautu nodalīt uh, CO2, bet tajā pašā laikā ļautu arī Eiropas lauksaimniecībai kļūt elastīgākai un pielāgoties turpmākām klimata pārmaiņām. Ja runa par kopēju lauksaimniecības politiku, Komisija vairākos dokumentos ir teikusi, ka esošā eh, kaut kopējās lauksaimniecības struktūra ļauj un ir ļāvusi samazināt siltumniecības gāzu izmešus. Piemēram, ar eh, savstarpējās atbilstības mehānismu ir paredzēti vairāki aspekti, kas ļauj mums samazināt izmešus. Tāpat arī tā ļauj lauksainiciem pielāgoties. Te var, kā piemēru, pieminēt nitrātu direktīvu. Tāpat arī ir paredzēti vairāki citi elementi, kas ļauj gan saglabāt augsni, gan arī samazināt CO2 izmešus. Otrs elements, kas jau pastāv esošajā kopējās lauksaimniecības struktūrā, ir pozitīvie stimuli lauku attīstības programmās. Tas ļauj dalību valstīm izmantot tos pasākumus, kas ir vispiemērotākie konkrētajiem apstākļiem, gan lai samazinātu klimata pārmaiņas, gan lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Ja mēs paskatāmies uz šiem diviem elementiem, tas nozīmē, ka mēs varam izvirzīt ierobežojumus. Protams, šis savstarpējās atbilstības mehānisms ir viena no pieejamā, pieejām, pieejām, un otrs ir šī uh, pozitīvo stimulu pieeja. Es domāju, ka ar šo abu elementu palīdzību mēs varam mīkstināt klimata pārmaiņas. Mums galvenā problēma tagad ir atrast līdzsvaru starp šiem diviem elementiem. Abos mūsu prezentētajos dokumentos komisija uzsver, ka Mēs zinām pietiekami daudz par vispārējām klimata pārmaiņu tendencēm. Mēs zinām, kuras prakses ir viskaitīgākās un kuras prakses ir vislabākās, ja ir runa par siltumnīci, siltumnīcas gāzu izmešiem un eh, zemes un CO2 sekvestrāciju. Taču mums nav pietiekami daudz prakses, nav saiknes starp atšķirībām dažādos reģionos. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par klimata pārmaiņu ietekmi reģionālā un vietējā līmenī. Šeit ir vajadzīga sadarbība ar dalību valstīm. Ir jāiesaista lauksaimnieku apvienības šajās diskusijās. Mums, protams, ir jānodot tālāk arī praktiska palīdzība. Te varētu ieviest dažādas konsultēšanas uh, prakses. Paldies! Bene, ringraziamo, ringrazi... Paldies! Paldies par šo svarīgo pētījumu. Protams, mēs vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas nākotnē. Es eh, saprotu, ka ASV kongress eh, savā lauksaimniecības komitejā izskat šo jautājumu, mēģinot noskaidrot, cik daudz eh, CO2 kredītu var piešķirt lauksaimniecības nozarei, salīdzinot ar citām nozarēm. Pirms mēs pārējām pie uh, Vai es atvainojos, jā, Stefans Lefors grib sacīt. Jā, es tikai gribēju pateikties komisija. Bet man jāsaka, ka lauksaimniecības komitejai ir vienkārši jāpiedalās visā tajā procesā, kas ir iesākts eh, šeit eh, Eiropas parlamentā un komisijā. Un mums, dodoties uz Kopenhāgenu, ir jābūt par modeli siltumnīcas efektu gāzu izmašu samazināšanā. Un jāņem vēl, vērā tas, ko nu jau astoņus mēnešus sprieda dažādos līmeņos, un, un mēs nedrīkstam no tā distancēties. Un mums jāstrādā lai atrastu tādu risinājumu, kas jo īpaši lauksaimniecības komitejai jauktu, ļaut izstrādāt ne tikai atzinumu, bet arī savu viedokli. Liels paldies! Liels paldies, uh, Stefan, par šo ļoti pareizo piezīmi. Un kā jau es sacīju, pirms mēs pārējām pie pēdējā mūsu darba kārtības jautājumu, kas ir uz, prezentācija par uzstāšanu, kas ir uzstāšanās par koplēmumu procedūru, es gribētu vērst jūsu uz, uzmanību uz to, ka Veselīkungs no komisijas grib, ir, ir lūdzis, lai attiecībā uz uz piena nozari mēs izmantotu sadarbības procedūru. Un līdz ar to es dodu vārdu Vestelena kungam no komisijas. Please. Gracias. Thank you very much, Mr. Chairman. Liels paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Komisijas pagājušajā gadā pieņemtais priekšlikums ir saskaņots ar citiem pasākumiem, ko mēs jau esam īstenojuši piena nozare un uh, arī ar tiem priekšlikumiem, kas tika iesniegt padomē. Un tas iekļauj divus pasākums. Pirmais pasākums ir pārstruktūrēšanas kontekstā mums pat laban kopējā tirzniecības um, kontekstā ir um, paredzēts re, restruktūrēt pienozara. Tātad tās kvotas, kas būs palikušas līdz 31. martam, nedrīkst izmantot, uh, lai kompensētu Uh, pāri palikušos uh, daudzumus. Mēs ierosinām to, mēs parasti ņemam vērā kvantitāti un rezervi, lai restruktūrēšanas schēma divus gadus netiktu izmantota attiecībā uz individuālām kvotām un iepriekšēja nodokļa nomaksa varētu būt izmantot restruktūrācijas mērķiem. Un otrais pasākums, ko mēs priekšstādātāji gribam ierosināt, ir iekļaut pienu, pienu un piena produktu 186. panta darbības jomā. Un nu, te ir paredzēts tātad eh, kropļojums un eh, eh, tad kropļojums situācija komisija drīkst iejaukties un mēs gribētu, lai arī piens tiktu iekļauts šajā 186. pantā, lai mēs varētu iejaukties šajā agrīnajā posmā. Un, protams, priekšsēdētāji, es augstu vērtētu, ja jūsu komiteja vai mm, no parlamenta varētu pēc iespējas agrāk sagatavot atzinumu, un lai komisija tad eh, novembrī vai vēlākais decembrī varētu šos pasākums ieviest. Paldies! Un vienkārši darētu noskaidrot procedūru. Tāda komisija lūdza, lai mēs steidzīgi sagatavotu atzinumu par šo tiesību aktu priekšlikumu. Vispirms, es domāju, ir nākošajā pirmdienā, acīm redzot, pēc plenārsēdes, noteikti ārkārtas sēdi lauksaimniecības komitejā. Un tur tad mēs varētu izlemt, vai mēs pieņemsim šo steidzamības procedūras priekšlikumu no komisijas puses vai nē. Parlamentam plenārsēdē par to jāvienojas. Tātad nākošajā pirmdienā pēc plenārsēdes notiks ārkārtas sēde lauksaimniecības komitejā, tā lai mēs varētu nolemt, ko mēs otrdienas sēdē plenārsēdē sacīsim. Acīm redzēt, komisija nav nekāds šaubu par to, ka komisija ir ierosinājusi tiesību aktus, mums tie tad būtu jāizskat. Un skaidrs, ka debatēs būs pārstāvēti visdažādākie viedokļi. Un tagad es gribētu, lai deputāti padomā par šo svarīgo sēdi pirmdien. Šī sēde sakritīs ar lauksaimnieku padomes sanāksmi nākošu pirmdien Luksemburgā. Protams, mēs varam sagaidīt, un es domāju, es to varu sacīt komisijai visas komitejas vārdā, lai komisija mums sniegtu vairāk informācijas, ko tieši tā ir paredzējusi darīt ar 186. pāntā paredzēto instrumentu, ko komisijas pārstāvis nu pat minēja. Es domāju, ka vairums no mums piekritīs iekļaut pienu līdz ar uh, gaļu un uh, citiem produktiem 186. panta darbības jomā. Bet nav arī šau par to, ka mēs konkrēti gribētu zināt, ko komisija darīs ar šo iespēju tieši iejaukties šajā nozarē, kad e, tai būs šādas tiesības, e, tiešās intervences tiesības šajā nozarē. Tāpēc otrdien, kad mēs sniegsim savu atzinumu par vai pret šo steidzamības procedūru, mums jau no komisijas jābūt zināmām vadlīnijām kā tieši komisija paredzējusi izmantot šos jaunos pasākums. Paldies, ja kāds grib izteikties, lūdzu, bet kā, kā jau es sacīju, debates par šo jautājumu vispār būs pirmdien Strasbūrā. Paušantos lūdzu priekšsēdētāji, es zinu, šis nav pareizais laiks debatēm, taču es gribētu palūgt komisijai jautājumu. Te es redzu pretrunas. Ja mēs piekrītam, ka mums jārīkojas pārlieku, pārāk lielu daudzumu gadījumā, tad es nesaprotu, kāpēc komisijai liekas, ka viņai būtu jādarbojas uh, piekrišana uh, krājumu uh, palielināšanas. Krājuma sakarā, ja, ja tā ir paredzējusi palielināt kvotas. Es domāju, šīs divas lietas vienkārši ir pretrunā - paaugstināt kvotas un samazināt krājumus. Paldies, Luīši. Vai vēl kāds grib izteikties? Šai ir lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka mums nākam pirmdien būs pietiekami daudz laika, lai detalizēti varētu spriest par komisijas priekšlikumu. Bet es vēlētos norādīt uz divām lietām. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka mums vajadzētu um, aizstāvēt uh, galu galā nodokļu maksātājus. Mēs nevaram uh, palielināt arī kvotas. Es domāju, ka dalību valstīm uh, nevajadzētu pieļaut, ka šīs dalību valstis var atkal atpirkt kvotas atpakaļ. Mums varētu rasties problēmas uh, šādā saistībā. Otrais, es gribētu norādīt, ka uh, Vācijas austrumos mums bieži vien ir daudz zemākas kvotu cenas nekā Vācijas rietumos. Galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka Mums ir tā saucamās jaunās federatīvās zemes Vācijā. Un uh, lauksaimniecībā šīs kvotas nav pietiekami daudz izmantotas. Es domāju, ka mums vajadzētu pielīdzināt šos kvotu, šīs kvotu cenas. Tādējādi mēs atrastātu daudzas problēmas. Paldies! Jēzus kungam vārds. Paldies, priekšādātājs nevēlētos runāt par lietu pēc būtības, bet gan par procedūru. Es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par to, ka par šo tematu mēs diskutēsim pirmdien. Otrdien, kā jau priekšsēdētājs teica, mums deviņos būs balsojums plenārsēdē. Un ja tas tiks akceptēts, tad trešdien būs uh, jāiesniedz grozījumi, un ceturtdien tad mēs apsredīsimies plenārsēdē. Es domāju, ka līdz ar to uh, viss būtu skaidrs, ka mums nevajadzētu vairāk saņemt nekādus skaidrojumus. Ļoti labi. Es domāju, tagad situācija visiem ir skaidra. Mārtiņš Usniņš gribēja izteikti. Tātad vēlreiz. Pirmdien pēc pusdienā mums būs ārkārtas sēde komitejā, tai pašā laikā padomēji būs sanāks Luksemburgā. Tā tad eh, runa, tad te ir runa par metodu. Priekšsēdētāji, mums vajadzētu saņemt nedaudz informācijas jau pirms šīm diskusijām. Es ļoti labi atceros, ka parlamentam galu galā vajadzētu saņemt vairāk tiesību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Pašlaik ir ļoti sarežģīta situācija, mums ir atkal jāatsakās no tiesībām. Protams, es ļoti priecājos par šīm diskusijām pirmdien, bet vēlētos vēlreiz atgādināt, ka pirms tam būtu vēlams saņemt mazliet vairāk informācijas. Grazie, Mārtiņ, importante. Josebo... Paldies, Mārtiņ, Josebovē. Tātad Komisija mums ierosina divus pasākumus. Viens, viens tehniskais pasākums, kas jau ir kvotas sistēma, saistībā ar 186. pan. Mārtiņs ierosināja, lai mēs saņemtu informāciju par šo 186. pantu. Bet te ir runa par tehniskajiem līdzekļiem, kas, eh, kuras var izmantot šajā gadījumā. Pirms sešiem mēnešiem tā, tādu nebija, un padome nemaz mums nevarēja to toreiz pateikt. Un es gribu, lai sanāksmes laikā mums jau būtu tehniskie instrumenti, mēs šeit varam runāt arī par to, kas notiek uh, ar cilvēkiem, kas dodas pensijā. Jūs zināt, ka mēs nevaram runāt par šo jautājumu, nerunājot par līdzsvarošanu Eiropā, jo šodien ir tādas valstis, kas nevar uh, nodrošināt tik daudz, uh, nevar uh, apmierināt piedāvājumu. Es gribētu precizējumus iegūt par 186. pāntu, lūdzu, no komisijas puses. Ja tulīt George Lyon un tad atkal vārds komisijai. Lūdzu, George Lyons. Mums ir jābūt eh, garantijai, ka mums eh, būs eh, iz, iz, izklāsts par kvotu sadalījumu, jo citādi mēs nevarēsim pieņemt lēmumu. Uh, un kāpēc eh, gan eh, komisija, komitējai vajadzētu apspriest eh, jautājumu, ja tā nesaņem labu informāciju, jo mēs varam pieņemt informāciju tikai tādā situācijā, vai mums būs garantija, ka mēs saņemsim šo informāciju pietiekuši ātri, lai mēs tiešām varētu arī kādu viedokli paust pirmdien vakarā. Jā, labi, paldies. Un tālāk es gribētu sacīt Džordžam un pāriem, ka šī ārkārtas sēde, kas ir paredzēta pirmdienas vakarā Strasbūrā, notiks, un, protams, ka mēs pieprasīsim pēc iespējas vairāk informācijas. Mums nebūs komisāri, jo viņš būs ar ministriem Luksemburgā tieši tajā pašā laikā. Taču mēs ceram, ka mēs vismaz saņemsim pārstāvis no komisijas, kas eh, varētu dot mums vairāk informācijas, nekā mums šobrīd ir. Uh, Un eh, tā būs diezgan īsa debate, bet mums vismaz uh, ir jāsaņem informācija, kuru es pieprasīšu vēstulē, kuru rakstīšu komisijai. Un 186. pāns par to varbūt komisija varētu ko sīkāk piebilst. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es te gribētu izteikties pavisam nepārprotami pastāv tiesiskais eh, pamats eh, vienotajā CMO, kas eh, ir 75. pants un tātad kvotu mehānisma likumdošanā. Un līdz 31. 31. martā mēs sāksim izvērtēt neizmantotās kvotas. Un tālāk šos datus mēs izmantojam, lai kompensētu to zemniekiem. Un jautājums ir par to, vai izmantot vai neizmantot šis kvots faktiski mehānisms vienmēr ir bijis. Jo pastāv situācijas, kad zemnieki maksās sodu par pārsniegtajām kvotām, un šis sods par pārsniegtajām kvotām savukārt šie līdzekļi var tikt izmantot restruktūrācijai, kas attiec uz 186. pantu. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kāda krīze rodas un kādas pasākums mēs varam veikt, bet, piemēram, Šobrīd mums ir tiesiskais pamats privātai dažādu pārtiks produktu uzglabāšanai, atskaitot sviestu eh, pie kopējā kvotu mehānisma un 186. pantu var izmantot, ja rodas kāda krīze ar pienu, tieši tāpat kā mēs to darām ar citiem pārtiks produktiem. Es domāju, ļoti svarīgs bija komisijas pārstāvis sacītais. Es ceru, ka, ka sniedzot informāciju augstāk stāvošām personām, jūs varēsiet pateikt, ka komiteja ļoti interesē uh, nodro, ļoti vēlas nodrošināt, lai tas, par ko balsoja parlaments, par kur, tas, par ko balskoja 450 uh, um, deputāti, tiktu īstenots. Un 186. pāns uh, nodrošina to, ka uh, var izpildīt to, ko parlaments ir lūdzis. Un mums uh, būs arī komisijas pārstāvi tajā sēdē, ja nav citu jautājumu mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības pēdējā jautājuma, un tas ir, e, tā ir uzstāšanās par koplānu procedūru. Tas ir svarīgs jautājums, tas ir tā sakot, vingrināšanās. <laughs> Bija balsojums īrijā, pateicoties uh, labajiem rezultātiem, kas tika sasniegt. Tur mums tagad jādomā, kā piemērot koplāmumu procedūru. Arī Polijas prezidents ir uh, parakstījis Lisabonas līgumu, tomēr mums jāgaida vēl pēdējā šķēršļa novēršana, tātad Čehijas prezidenta paraksts. Bet katrā ziņā mums jau ir jāgatavojas šīm svarīgajām izmaiņām. Un, lai to izdarītu, lai mēs zinātu, ko tas nozīmēs mūsu komitejai, tātad šī oficiālā koplēmuma procedūras ieviešana mūsu gadījumā. Mums ir jāveltī uzmanība. Mums tā tad ir jāņem vērā, kā, kāda, ko īsti tā koplēmuma procedūra nozīmē, tāpēc mums šeit ir uh, pārstāvis uh, Bajerkungs, kurš mums sniegs sīkāku informāciju par šo procedūru. Un mums šeit arī ir sagatavots buklets, ko mēs tagad jums izdalām, lai jūs varētu gūt ieskatu kādas būs mūsu jaunās pilnvaras šajā komitejā, pateicoties Lisabonas līgumu. Un tagad lūdzu vārds Klausam Bairam. Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju uzstāties lauksaimniecības komitejā un pavisam īsi sniegt informāciju par koplēmuma procedūru. Uh, Jā, jūs, eh, varbūt es varētu vispirms vispārējos vilcienos minēt, ko tas nozīmē, un kas tad, eh, kāda ir koplēmums procedūra, un kāda, kā tas mainīsies Lisabonas līguma stāšanās spēkā kontekstā. Un eh, šajā bukletā ir sniegt uh, informāciju ne tikai par procedūru, bet es gribētu, lai jūs uh, ieskatāties pielikumā, tur jūs atradīsiet visus svarīgos dokumentus, piemēram, uh, rīcības kodeksu un uh, līgumu. Un tad iesākumā es gribētu norādīt. Um, koplāma procedūras galvenās iezīmes. Šī procedūra ir vienīgā legislatīvā procedūrā, kur, procedūra, kur padome un eh, parlaments ir vienādā līmenī. 1993. gadā tā tika ieviesta ar Maastrichtas līgumu, un tas attiec apmēram uz pusi Eiropas Savienības politikā. Tad, tad eh, šī, eh, šis līgums paredz trīs lasījums, taču katrā ziņā ir paredzēts arī variants, ka uh, likumdošanas priekšlikumu var pieņemt agrāk pirmajā lasījumā, piemēram, jebkurā no stadijām, un pirmajā lasījumā diezgan daudzi priekšlikumi tiek pieņemti. Un uh, samierināšanās fāzē ir e, lielas e, atšķirības starp pirmo e, versiju un otro, pirmo lasījumu un otro lasījumu. Pirmajā lasījumā mums nav nekādu termiņu, tātad padomai un Eiropas parlamentam ir viss laiks, ko viņi vēlas, lai sagatavotu pirmo lasījumu, bet otrajā lasījumā parlamentam ir vajadzīga vairāks absolūtais vairākums. Tātad 369 deputātiem ir jābalso par konkrēto grozījumu. Tātad tas ir tas uh, slieksnis, un šis slieksnis otrajā lasījumā ir augstāks nekā pirmajā lasījumā, daudz augstāks. Un tad par grozījumiem. Parlaments otrajā grozījumā var ir ierobežots attiecībā uz eh, to, kāds grozījums tas var iesniegt, un tas ir saistīts ar reglamentu. Un trešais lasījums lielā mērā atšķirs no pirmā un otrā lasījuma, jo trešajā lasījumā līgumā ir paredzēta samierināšanās procedūra. Tas tā ir tā pēdējā iespēja panākt vienošanos trešajā lasījumā, ja tāda vienošanās netika panākt iepriekš. Tātad te ir paredzēta samierināšanās komitejas sanāksme. Tātad tur ir parlamenta un padomes delegācijas, kas sanāk kopā un mēģina rast risinājumu. Un tas ir paredzēts tikai trešajā lasījumā, kad šī, šīs divas uh, lemē iestādes sanāk kopā. Tātad kādas visdažādas uh, eh, fāzes, dažādi posmi tiek izmantoti likumdošanas procesā. Te jūs redzat uz šī attēla, tas ir atainots, un starp 2005 un 2009 gada pēdējā sasaukumā tātad 72% vairāk kā divas trešdaļas no visiem tiesību aktiem tika pieņemti pirmajā lasīmā. Tātad lielais vairākums tika, eh, vairākums tiesību akti tika pieņemt pirmajā lasīmā un pārējais otrajā vai trešajā lasīmā. Un jūs redzat, ka pirmajā, eh, ka iepriekšējos sasaukumos šī attiecība nebija tāda. Tas, ka daudz uh, tiesību akti tiek pieņemt pirmajā lasījumā, norāda uz to, ka ja, institūcijas uh, uh, eh, institūcijās valda lielāka uzticēšanās, ka tās uztic vairāk vienu otrai. Un tas nozīmē arī to, ka iestādē šī procedūra ir pazīstama. Galvenais labums ir tāds, ka mēs uh, ietaupām laiku. Parastā, parasti pirmais lasījums aizņem 16 mēnešus, tātad no sākotnējā uh, priekšlikuma līdz eh, tiesību aktu publicēšanai oficiālajā vēstnesī. Un šis laiks tiešām ir uzskatāms par eh, īsu laiku, ja mēs ņemam vērā, ka šeit tiek ņemta vērā grozījumi no visādām pusēm, no visām pusēm, un ka arī tas ir saistīts ar tulkošanu. Tātad eh, ar pirmo lasījumu mēs iegūstam daudz laika. Taču īpaši otrajā pēdējā sasaukuma termiņa laikā. Daudz izteicās kritiski par to, ka pieņemot tiesībāks pirmajā lasījumā, nav caurskatāmības, jo cilvēki, kas mēģina izsakot eh, tiesībāku pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā, nespēja to izdarīt. Ir arī daudz sūdzību no nacionālajiem parlamentiem, kas uzskat, ka ir ļoti grūti uh, izsakot procesam, jo 72% no visiem tiesību aktiem tiek pieņemti tik ātri. 2007. gadā Eiropas parlamentā bija darba grupa, to vadīja Rodberenda kungs, un um, tā uh, tur bija paredzēts ieviest uh, reformu parlamentā, un šī darba grupa ierosināja rīcības kodeksu attiecībā uz pirmo un otro lasījumu. Un šo uh, rīcības kodeksu iekļāva Eiropas parlamenta reglamentā, kas stājās spēkā jū, jūlijā Tātad būtībā šis e, dokuments ir spēkā tikai nesen, tāpēc es pateikšu pāris vārdus par to. Rīcības e, kodeksa galvenais mērķis ir vairot caurskatāmību. Filozof, un e, e, darba grupas pamatdoma bija uh, palielināt caurskatāmību, lai tādā veido vairātu saikni ar parlamenta komiteju. Ja šī parlamenta komiteja ir labi informēta un, aps, un uh, apspriež dažādās uh, likumdošanas stadijas, tad arī tā var, uh, tad caurskatāmība ir labāka. Tātad tā ir parlamentārā komiteja, kas izlēma, kurš, par, eh, kurš kļūst par referentu, kurš ir ēna referents, kurš tad vada šīs sarunas. Parlamenta komiteja arī izlēma, kāds ir mandāts, un tā arī gūst um, reakciju, tātad atbildi par šīm sarunām. Un eh, sabiedrība, kas eh, seko eh, parlamenta darbību, tātad likumdošanas procesam, arī augstāk var vērtēt šo caurskatāmību. Un D pielikumā jūs varat uh, gūt sīkāku informāciju par to. Pirms mēs pievēršamies Lisabonas līgumam, daži cipari par pēdējo sasaukumā. Pavisam mums bija 40, 454 jautājumi, ko mēs izskatījām koplēmumu, koplēmumu procedūrā, un 20% bija uh, inve. Kultūras komitejā bija pieci uh, jautājumi uh, koplēmumu procedūrā izskatīt, un atgriežoties pie Lisabonas, uh, šī, eh, šis attēls izskatītos pavisam citādi. Tātad, ko mainīt Lisabonas līgums? Vispirms mainās nosaukums šai procedūrai. Tā nebūs koplēnuma procedūra, tā būs pārasta procedūra. Tā to sauc tagad. Un arī teksts saistībā ar šo procedūru ir mazliet mainīts. Tagad nav runa par parlamenta atzinumu pirmajā lasībā, bet par parlamenta nostāju. Taču pati procedūra nemainās. Ir trīs lasījumi, tā noteikumi ir tādi paši, termiņi arī tādi paši. Taču mainās darbojušās personas lielāka nozīme likumdošanā ir nacionāliem parlamentiem, tā ir subsidiarietāts pārbaudi. Jo nacionāliem parlamentiem ir iespēja reaģēt uz komisijas priekšlikumu, ja viņi uzskata, ka tādā veidā tiek pārkāpts subsidiaritātes princips. Protams, ir dažādi scenāriji, ir Atkarībā no tā tad ir dzeltenās vai, organā, eh, vai oranžās kartes. Un ja vairums no nacionālajiem parlamentiem uzskata, ka komisijas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam, un arī Eiropas parlaments atbalsta šo nostāju, tad šis priekšlikums netiek virzīts tālāk. Un vēl ir vienas izmaiņas, kas ir saistīts ar eh, koplāma procedūru, taču jo īpaši ar komitoloģijas procedūru. Te ir runa par, pie, par īstenošanu. Lisabonas līgums paredz eh, deleģētos tiesību aktu, aktus un uh, uh, īstenošanas aktus. Deleģētie akti nozīmē, ka lēmumu pieņēmumi, eh, likumdošanas aktu izstrādātāji, parlaments un padome var ierosināt, uh, ierosināt komisijai tiesību aktus, taču tai pašā laikā parlaments un padome patur arī veto tiesības. Īstenošanas tiesību akti pavisam īsi Tātad tie ir deleģēti dalībvalstīm. Komisija var eh, pieņemt eh, zināms pasākums un pavisam īsi par eh, visu šo satvaru, par kuru vēl jāvienojas. Kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, tas tiks aps, tas tika aps, apspriest padomē un komisijā. Pavisam eh, īsi un tad būs kopsavilkums. Lielākās izmaiņas, ko ievieš Lisabonas līgums, protams, ir darbības jomas paplašināšanās. Nākotnē visas galvenās politikas tiks izlēmts šīs procedūras ietvaros. Tas attiec uz nodokļiem, uz sociālo politiku, ārlietu politiku, drošības politiku tā bija agrāk, bija tikai šīs joms, bet tagad šī parastā procedūra attieksies uz 85 jomām, agrāk tās bija tikai 44. Un ko tas nozīmē parlamentam un īpaši komitejām? Tātad parlamenta komitejām koplēmumu procedūras ietvaros būs daudz darba. Tas attiec arī uz iesaimniecības komiteju uz starptautiskās eh, tirzniecības komiteju un eh, pilsoņu brīvību komiteju. Un tā kā jūsu komiteja būs eh, svarīgs spēlētājs kopliet, koplēmumu procedūrā, es jums vēlu veiksmi. Un es tikai gribēju tikai minēt, ka koplēmumu pieņemšanas grupa ir jūsu rīcībā. Lielas paldies! Paldies! Vairkungs par eh, šo te ievadu. Un eh, es visiem ieteiktu šo ļoti noderīgo grāmatiņu izpētīt. Un tur eh, ļoti labi ir konkretizētas lietas. Un līdz ar to faktiski mēs beidzam grupas komitejas sanāksmi, un mums būs ārkārtas sēde Strasbūrā pēc plenāras sēdes. Un nākamā Sanāksme notiks 9. un 10. novembrī. Tagad mums ir piecu minūšu īsts.